Good afternoon. Esiet sveicināti, kolēģi, dāmas un kungi. Sāksim darbu. ITRE komitejas kārtējā sanāksme. Pirmkārt, apstiprināsim šīs dienas darba kārtību. Komentārus nekādus par to nesam saņēmuši. Līdz ar to darba kārtību apstiprinām. Uh, esošajā redakcijā, ja vien kādam nav ierosinām kādi citi jautājumi. Eh, ja vēlaties, varat to izdarīt. Eh, ļoti jauki. Eh, otrais punkts mūsu darba kārtībā priekšsādātāji paziņojumi vispirmām kārtām pār to, ka darba kārtības punkti numur 5 un 6 tiek apmainīti vietām. Tātad viss pirmām kārtām parunāsimies ar Patriku uh, Kai, Eiropas uh, aviācijas drošības aģentūras direktoru, un pēc tam mums pievienosies kolēģis Langens par ETS uh, aviācijas jautājumiem, un tas uh, tādēļ, ka um, mums, mūsu vidu būs arī ekon uh, budžeta komitejas uh, pārstāvi. Eh, kolēģis Langens līdz ar to tajā brīdī nevarēs būt šeit. Eh, tā kā mums nāksies nedaudz eh, pielāgoties un ko, komisāra amata nominantu uzklausīšana. Maijā priekšsētājs Junkers atsūtīja mums parlamentam vēstuli, kurā informēja par to, ka nominējis Mariju Gabrielu pār Eh, komisāru pienākumu izpildītāju. Un atbilstoši mūsu noteikumiem šāds eh, komisāra pienākumu izpildītājs eh, vispirmkārt tiek uzklausīts priekšsēdētāju konferencē, bet kāda komiteja, piemēram, mēs, varam tikt nozīmēti šī pienākuma izpildēji Tātad par atbildīgajiem jautājumiem kompetentā komiteja ir tiesīga no izklaušanāt šo te komisāra pienākumu izpildītāju. Un nu, šeit pat nav nekas jāpiebilst, ka Gabrielas kundzes pārziņā visticamāk būs tie jautājumi, kas ir arī mūsu kompetencē. Tā, lai vēl pirms došanās brīvdienās Gabrielas kundze varētu oficiāli uzsākt savu pienākumu pildīšanu. Redzēt, eh, te savu atbildību bija arī komisāram Ettingeram eh, un arī mūsu kolēģiem no eh, izglītības un kultūras jautājums pārzinošajām komitejām. Tas, tas vienkārši ir tas precedents, kura pamatā ir arī mūsu šīs dienas darba kārtības izvēle, bet, nu, revīzijas eh, palātas īpašā, īpašais atzinums eh, pār eh, kodoliekārtu eksploatācijas izbeigšanu viedokļu apmaiņa ar Finu Vilu Ovenu. Viņš ir Eiropas revīzijas palātas loceklis. Esiet sveicināti, Ovena kungs. Mums ir patiesas prieks, ka varam jūs uzklausīt. Tas to patiešām spējam novērtēt. Šī decommissioning, eksploatācijas izbeigšana. Uh, pirms desmit gadiem, nu, tas, tas, tas, tas bija ārkārtīgi eh, stilīgi, aktuāli. Nu, jau ir, ir, ir esam šim vilnim pāri, un, eh, nu, tad ar interesi uzklausīsim, kā situācija izskatās šobrīd. Tātad jūs esat eh, pirmās palātas dekāns revīzijas palātā, esat atbildīgs par dabas resursu ilgspējīgu izlietojumu, un mm, esat arī Oksfordas universitātes absolvents Um, bet ne tikai tas, arī Londonas biznesa skolas absolvents un Harvardas biznesa skolas absolvents. esat arī Lielbritānijas valsts pārvaldē uh, strādājis, enerģētikas un klimata pārmaiņu uh, komitejas vadītājs bijis, un 14. gadā janvārī uzsākāt savas darba gaitas Eiropas revīzijas palātā. Vārds jums! Lielas paldies priekšsēdētāji par laipnajiem ievadvārdiem. Esiet sveicināti. Eh, izmantošu tos slaidus, kas ir redzami šeit ekrānos. Eh, paldies eh, par iespēju būt jūsu vidū un prezentēt mūsu ziņojumu. Peko Ulande Man līdzās ir revidents un arī uh, kodola iekārtu inspektors, tā kā viņš zina, par ko mēs šeit runājam. Ziņojumu šo atziņojumu publicēju 16. gada septembrī un esmu to iesniedzis arī budžeta izpildes uh, komitejā uh, novembrī šeit. Eh, tāpat arī prezentēja to seminārā, kura nosaukums bija Decommissioning and New Challenge for Nuclear Safety šepat eh, parlamentā 6. februārī, un gluži nesen eh, to prezentēju Lietuvas parlamenta rīkotā konferencē aprīļa nogalē. Tā kā atvainojos mm, visiem, kas, kas mani dzird ne pirmo reizi. Nu, tā tad vispirmām kārtām, kā notika revīzija, otrām kārtām, ko secinājām, un trešām kārtām, ko ieteicām. Uh, šis ziņojums tapa pēc 11. gada jau sagatavota ziņojuma. Mēs paraudzījāmies uz to, kas ir noticis aizdītajos piecos gados kopš iepriekšējā pārskata. Tā kā uh, šai atzinumā aplūkojam laiku līdz pat 16. gada aprīlim. Uh, neapšaubāmi šis un tas jau ir paspējis notikt uh, laikā kopš pabeidzām šo um, pārskatu. Bet, nu, šī te, uh, kodoliekārta eksploatācijas izbeigšana ir ilgstošs process, un līdz ar to daudz no mūsu secinājumiem ir saglabājuši zinām aktualitāti. Uh, padomju dizaina pirmās paudzes kodola reaktoru šī norakstīšana uh, Eh, trīs, eh, šajās trīs valstīs eh, tika izvirzīts kā priekšnosacījums šīm trim valstīm iestājoties Eiropas Savienībā. Lietuva ir salīdzinoši neliela dalībvalsts, tajā šobrīd kodola enerģija netiek ražota, Tajā ir divi Černobiļas tipa kodola reaktori, kurus um, tātad bija paredzēts vienkārši apturēt laika gaitā. Kaut kas tāds, ko lietuvieši nekad nebija darījuši. Uh, lietuviešiem sākot ar 99. gadu tiek piešķirts uh, finansiāls atbalsts un 20. gadā uh, kopējais atbalsts šīs kodola eksploatācijas izbeigšanai sasniegs gandrīz 3 miljārdus eiro Eh, no kuriem Lietuva eh, būs galbeigās saņēmusi apmēram pusi. Nu, un mēs tad arī izvērtējām eh, kopš 11. gadā sasniegto progresu. Te arī tas, tas galvenais darba uzdevums ir, ir formulēts vienā teikumā, kam mēs nepievērsāmies atbilstības jautājumiem, valsts iepirkuma jautājumiem, ne arī tātad darba drošības un nekaitīguma aspektiem. Un uh, nevēlējāmies nekādā veidā tur tādus eh, emocionālus argumentus taust par labu kodolenerģijai vai pret to. Um, nē. Eh, kā notika revīzija? Mūsu pārstāvi devās uz trīs eh, kodolspēkstacijām. Šajās trīs valstīs es pabiju pats Lietuvā un Bulgārijā, tikos ar nozīmīgākajiem komisijas un ERAB pārstāvjiem, tāpat arī devos uz to pazemes glabātuve, kas tiek veidota Somijā, kur tiks glabāti kodola atkritumi. Ko secinājām? Secinājām, ka ir panākt zināms progress laikā kopš 11. gada zemākas radiācijas zonās, piemēram, turbīnu zālēs, demontāža sekmējas ļoti labi, bet priekšā joprojām ir uh, Eh, liela izaicinājuma augstas radiācijas zonās, piemēram, paša reaktora eh, korpusā. Eh, bet konstatējam, ka ES finansējums ir pietiekams, bet tas nav bijis pietiekami motivējošs tādai saulaicīgai un raitai eksploatācijas izbeigšanai. 15. gada nogalē vēl nebija visi tie, tie rezultāti, ko komisija bija eh, iezīmējusi kā, kā sasniedzamus, proti šī te, šis te neatgriezeniskais punkts vēl nebija sasniegts. Mm, trešais, piektais reaktors eh, Bulgārijā eh, tika šo neatgriezenisko punktu sasniedza tikai pagājušā gada vasarā, tā kā šeit šai, šai, šai tabuliņā varam vēl vienu rūtiņu zaļu iekrāsot. Uh, Ja runājam par kodolakkritumu apsaimniekošanu, visas trīs valstis ir pavirzījušās uz priekšu, bet daudzi būtiski infrastruktūras projekti uh, ne, nav tikuši īstenoti uh, saulaicīgi. Lielākie kavējumi bija vērojami Lietuvā, kur šis te galīgās izbēgšanas uh, datums ir pārcelts nu, vēl par deviņiem gadiem uz 2038 joprojām šai te eh, kodola eksploatācijas izbēgšanā ir eh, būtiskas grūtības un, un sarežģījumi visās trīs valstīs. Un visu trīs valstu gadījumā eh, tātad pilnīgas galīgas izbēgšanas un izlietotās kodoldegvielas galīgās apglabāšanas jautājumi vēl joprojām ir tīri tādā konceptuāli teorētiskā fāzē. Un līdz ar to mēs lēsām, ka kopējās šo reaktoru eksploatācijas izbeigšanas izmaksas sasniegs 5,7 eh, miljārdus kopumā. Un šis te finansējuma deficīts, eh, piemēram, Lietuvā, ir eh, pārsniedzis 1,2 miljārdus kopš 11. gada. Līdzās tātad 28 miljārdi Bulgārijā, 92 miljārdi uh, Slovākijā. Uh, Uh, dalībvalstu līdzfinansējums uh, visu, visos trīs gadījumos ir uh, niecīgs, um, trūksta kompetenta personāla, kas uzturētu, tiek, tiek algots personāls šo kodolu iekārtu uzturēšanai. Un šeit mēs varam līdz ar to laist, kādas ir kopīgās kodola spēkstaciju slēgšanas izmaksas. Uh, Uh, slēgšanas izmaksas, nerunājot par uh, izlietotās kodoldegvielas apglabāšanu. Uh, kopējās izmaksas savukārt ir atspoguļotas šeit, um, ailītē pa labi, pirmajā rindiņā augšā pa labi ir šie 5,7 miljārdi. Tas ir tik, cik maksā šo reaktoru slēgšana. Tālāk eh, galīgā eh, augstas radiācijas atkritumu apglabāšana šo summu eh, dubulto 5,7 pirmajā rindiņā un vairāk kā 11, gandrīz 11,5 miljārdi jau trešajā rindiņā. Un mūsu ieskatā komisijas vērtējums un skatījums par, par šo eksploatācijas izbēgšanas uh, sekmību ir, ir bijis pārāk tāds uh, optimistisks. Arī komisijas iekšējā revīzija ir, ir bijusi pārāk optimistiska un tāda pieticīga. Nevienmēr uh, tā uh, ņem vērā visus apstākļus, kā rezultātā cieši caurskatāmība. Uh, un tiek ierobežota atbildīgo iestāžu spēja un iespēja, tā teikt, uzdot tempu šiem procesiem. Komisija reaģēja uz mūsu atzinumu, norādot, ka viss e, notiek paredzētajos grafikos. Mm, un, un tagad e, gluži nesen komisija savos, savos atzinumos beidzot ir, ir, ir e, nedaudz realistiskāk palūkojusies uz situāciju. Uh, Un ko tad darīt? Mēs noformulējam astoņus ieteikumus, kas ir redzami šeit. Es pasvītrošu tikai četrus no tiem, kas skār šos te augstas radioaktivitātes atkritumus, to noglabāšanu un arī finansējumu. Otrā no mūsu rekomendācija vispirmkārtām par galīgu apglabāšanu mēs norādām, ka komisijai nāktos kopā ar visām attiecīgajām iesaistītajām dalībvalstīm izvērtēt iespējas izlietot to degvielu un augstlīmeņu atkritumus Mm, tātad apglabāt centralizēti, ņemot vērā visas, visas eh, iespējas, eh, izmaksu efektivitāti, ģeoloģiskās iespējas, nu, un komisija to ir ņēmusi vērā, atskaitoties par eh, radioaktīvu atkritumu direktīvas līdzinājā izpildi. Uh, Par finansējumu esam formulējuši trīs ieteikumus, 3, 4 un 5. Trešais, rekomend, trešais ieteikums skan šādi. Dalība, trīs dalību valstīm nāktos lielākā mērā apzinī, apzināties savu atbildību uh, un ievērot principu, ka piesārņotājs maksā un piešķirt līdzekļus no val, šo valstu budžeta, kā pašai reaktoru darbības izbeigšanai, tā atkrituma apglabāšanai. Ceturtā rekomendācija norāda, ka komisijai nāktos raudzīties, lai valstu līdzfinansējuma īpatsvars pieaugtu 14. Uh, līdz 20. gada finansējuma periodā. Un visbeidzot, piektā rekomendācija, piektais ieteikums, mēs iesakām mm, izveidot īpašas finansējuma programmas šajās trīs valstīs. Uh, tās izbeigt to darbību pēc 20. gada Eh, ko mēs ar to vēlējāmies pateikt? Eh, aicinu izlasīt visu šo rekomendāciju. Ko tad mēs vēlējāmies pateikt? Ja ir skaidrs, ka šeit ir nepieciešams ES finansējums arī pēc 20. gada, tad eh, viena vai divas vai trīs valstis jau kādi turpmāki ES finansējuma pieprasījumi, ko apstiprina likumdevējs, tajos būtu jāiekļauj tie, tie nepieciešamie motivējošie mehānismi, kas eh, stimulētu eh, raitāku šo kodoliekārtu darbības izbeigšanu, eh, tostarp paredzot dāsnāku valstu līdzfinansējumu. Un šeit attiecīgi koriģēt varbūt es struktūra fondu un investīciju fondu pieejamību šīm valstīm, paredzot, ka šo valstu gadījumā varētu arī šīm te kodolvajadzībām piešķirti īpaši līdzekļi no šiem fondiem. Lūk, tas arī pagaidām viss. Paldies! Paldies par šo um, prezentāciju. Visu šķiet ļoti labi sapratām, īsi, kodolīgi. Uh, un līdz ar to varam ķerties pie uh, diskusijas. Fauksa kungs, uh, EKR vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Gribos, gribu pateikties. Uh, par ļoti skaidro prezentāciju šajā jautājumā. Es gribētu vispirms lūgt jūs pastāstīt, kādas ir Eiropas Savienības juridiskās saistības attiecībā pret šiem trim reaktoriem, jo eh, tie, tas viss acīm redzot saistīts ar šo triju valstu iestāšanās procesu. Bet vai mums ir pienākums parakstīt neaizpildītu čeku vai ir kaut kādi laika ierobežojumi? un uh, cik uh, lielā mērā Eiropas nodokļu maksātājiem būs jāmaksā par šo reaktoru slēgšanu. Šajā ziņojumā jūs atzīstat, ka programma nav radījusi pareizos stimulus. Nu, tas izklausās tā, šeit ir Eiropas Savienības naudas pots, uh, Un tad šīm trim dalībvalstīm ir iespējas šo naudu tērēt, bet nekādas tādas reālas kontrolas nav arī par uh, gala rezultātu. Un uh, palūkojoties uz ceturto ieteikumu, komisijai būtu jāpaukstina nacionālais līdzfinansējums un būtu skaidri jādefinē izņēmuma e, nosacījumi, pie kuriem e, varētu nodrošināt 100% Eiropas Savienības finansējumu. Nu, šai gadījumā šis izņēmums nav izdevīgs nodokļu maksātājiem. Jūs esat uh, revidents, uh, revizijas palāts loceklis, uh, kontrolējat, kā tiek izmantota nodokļu maksātāja nauda, vai jūs prāt tā tiek atbilstoši izmantota? Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs ir Količekungs. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, ir ļoti svarīgi kontrolēt to, kā tiek iztērēta nodokļu maksātāju nauda, bet vēl svarīgāk ir, lai tie, kas ved sarunas ar šīm dalību valstīm, eh, tie, kas ir piespieduši slēgt šos trīs reaktorus, lai šie cilvēki arī eh, tad uzņemas atbildību un kontrolē, kā eh, šīs darbs ir pavirzies uz priekšu šajās trijās valstīs. Un salīdzinot arī ar, un jāsalīdzina viss ar to, kā tas notiek Vācijā. Es atvainojos, varbūt jūs nesaprotat uh, mūsu darbu, tātad uh, kā tiek īstenotas uh, darbības izbēgšanas procedūras Vācijā, kas uh, virzās uz priekšu, pat tad, ja Vācijā ir energoapgādes problēmas un ir jāsalīdzina ar to, kas tiek prasīts no Bulgārijas un uh, Lietuvas un no trešās valsts un kādi solījumi toreiz tika doti Bulgārijai jo bija paredzēts Bulgārijā sagatavoties jaunas AS celtniecībai, bet līdz šim brīdim nekas nav teikts par to, kā nodrošināt to, lai Bulgārija varētu uzbūvēt jaunu kodola, kodola elektrostāciju un Uh, šīs atomelektrostācijas slēgšanas dēļ ir uh, enerģijas trūkums šai valstī, un tas pats sakāms arī par Baltijas valstīm, jo tas bija galvenais enerģijas avots visām šīm trim valstīm. Un es gribētu zināt, kurš ir atbildīgs par uh, šo izgāšanos, un kādi jums būtu ieteikumi, kā situāciju uzlabot. Thank you very much. Paldies. Jā, es arī vēlētos uzdot pāris jautājumus par uh, citām atomelektrostacijām Eiropā, kuras arī ir paredzēts slēgt. Vai tā varētu būt arī iespēja? ko vai tās varētu būt, tas varētu būt saistīts ar ekonomiskām vai biznesa uzņēmēju interesēm. Jūs teicāt, ka Eiropas uh, Savienības uh, programmas nav radījušas uh, pareizos stimulus. Uh, tā tad uh, vai nav bijis pietiekami finansējumi, vai nav bijuši pareizie stimuli slēgšanai un Uh, atceroties Fukushimas traģēdiju. Uh, ir uh, izstrādāti jauni noteikumi par atomelektrostaciju drošību Eiropā. Vai viss tagad atbilst šīm jaunām prasībām, vai arī ir atsevišķas neatbilstības? jo šī programma jau tika uzsākta pirms Fukushimas uh, traģēdijas. Tātad kā tas viss tagad tiek organizēts, ņemot vērā jauno regulējumu. Un es gribētu jautāt ar Eiropas komisijai kādi ir jūsu komentāri. Grasimus Jomas no DG Enerģija. Vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, vēlējos pateikties revīzijas palātas loceklim par ziņojumu, par viņu veikumu, par izcilo sadarbību. Komisija ir ņēmusi vērā praktiski visus ieteikumus es gribētu reaģēt uh, uz uh, teikto, pastāstīt, kas ir noticis kopš uh, revīzijas palātas ziņām sagatavošanas attiecībā uz trim palīdzības programmām šīm valstīm un uh, kodoli iekārtu darbības izbeigšanu kopumā. Attiecībā uz palīdzības programmām komisija ir veikusi iekšējos un ārējos pētījumus, uh, kas apliecināja, ka ex ante uh, izvērtējumi attiecībā uh, uz tāmēm, ka uh, tas viss atbilda savulaik, savulaik prasībām, bet um, pietrūka dokumentu. Pagājuši gadu visi dokumenti tagad ir sagatavoti un pieejami, un varam konstatēt, ka nav iztrūkumu DSF ietvaros, un tāmas ir atbilstošas. Otrakārt, komisija ir uh, uzlabojusi caurskatāmību šim trim programmām un gadskārtējām atskaitēm, kas tiek nosūtīts parlamentam un padomei. 2016. gada atskaita tiks sagatavota vēl pirms vasaras atvaļinājumiem un iekļaus papildu informāciju. Mūsu darbs un Eh, orientācija ir bijusi uz to, kā uzlabot drošību un kā atteikties no nebūtiskiem palīdzības elementiem un koncentrēt mūsu programmas uz kodolu drošību. Kopā mēs, kopumā esam uh, nodrošinājuši un nodrošināsim līdz 2020. gadam uh, darbības izbeigšanas procesa neatgriezeniskumu. Uh, Lietuvā ir uh, atsevišķas specifiskas problēmas. Lietuvas varas iestādes ir uzsākušas uh, Uh, strīdu risināšanas procesu, un tas ir aizkavējis uh, programmas īstenošanu. Bet pagājušajā gadā tika uzsākta degvielas uh, izņēmšanas procedūra. Visas šīs trīs valstis ir transponējušas nacionālajā likumdošanā jauno direktīvu par kodolātkritumiem un nacionālās programmas un atskaits tika uh, sagatavotas uh, noteiktajos termiņos un iesniegt, uh, tas viss tika iesniegts komisijai. Un valstis arī nodrošina atklātību un atbilstību sekundāriem tieslību aktiem. Līdzfinansējums šajā DSF tās pieaug. Uh, It īpaši ņemot vērā revizijas palātas ieteikumus, var informēt, ka Slovākijā līdzfinansējums ir pieaudzis par 14, 4,5% laikā no 2014. līdz 16. gadam un uh, Lietuvā tas ir sasniedz 26% uh, pagājušajā gadā. Uh, jo sākotnējais līmenis bija ļoti lēns. Pēc 2020. gada mums nav nekādu juridisku saistību turpināt atbalstu sniegšanu šīm trim programmām. Mēs veiksim uh, vidusposmu pārskatu un ietekmes novērtējumu, lai uh, izlēmtu, vai turpmāk atbalsta sniegšana ir pamatota bet mums ir arī jāpārliecinās par to, vai dalību valstīm ir pietiekamie resursi, lai pēc 2020. gada turpinātu programmas īstenošanu. Un kā uh, revizijas palātas loceklis norādīja, mēs esam pirms divām nedēļām publicējuši paziņojumu padomēji un parlamentām par uh, kodoldegvielas uh, noglabāšanu un utilizāciju Eiropas Savienībā kopumā par uh, atbilstošu finansējumu līmeni un finansējumu caurskatāmību. Tas ir pirmais ziņojums. Šādus uh, ziņojums publicēsim ik pēc trim gadiem, lai uh, varētu uh, konstatēt, kādas problēmas ir katrā dalību valstī un tādēļ esmu gatavs arī uh, citā sanāksmē uh, stāstīt par šo ziņojumu par uh, atsevišķu dalību valstu situāciju. Paldies ģenerāldirektoru kungam. Henkel kungs, vārds jums. Yes, thank you very much. I have... Paldies, man ir vēl viens komis, jautājums komisijai. Ne visai labi sapratu ieteikumu 2A. Šeit ir dažādi varianti, tātad katrai valstī ir pašai jāuzņems atbildība par kodola atkritumu apglabāšanu. Šeit priekšrocības ir tādas, ka ir skaidri noteikta atbildība, bet trūkums ir tāds, ka šai valstī varbūt nav piemērotas um, uh, atkrituma apglabāšanas vietas. Otrs variants būtu izveidot šādu glabātuvi Eiropā. Bet tas nozīmē, ka tad uh, trūkums ir tāds, ka komisija varētu būt atbildīga, bet uh, varbūt neviens nebūs atbildīgs, bet toties šī uh, noglabāšanas vieta būs uh, uh atbilstoši prasībām. Un trešais uh, variants varētu būt atrast piemērotu glabāšanas vietu ārpus Eiropas Savienības. Piemēram, ir dzirdēts, ka Austrālija varētu būt ieinteresēta. Tātad, ja jūs sagatavojat šādus ieteikumus, ko tad komisija darīs attiecībā uz šīm trim alternatīvām? Well, if, if you want, I mean... Nu, komisija ir pieņēmusi uh, revīzijas palātas ieteikumus. Nu, es uh, atstāju to uh, revīzijas palātas ziņā izskaidrot, ko viņi ar to domā, bet mēs esam gatavi uzsākt debates par šiem jautājumiem. Uh, Direktīva par kodola atkritumiem ir ļoti skaidra, un dalību valstīm ir pienākums samazināt šo atkritumu apjomu. Un dalību valstīm ir jāpieņem lēmums par uh, šo atkritumu apjomu apglabāšanu. Tātad tā ir dalība valsts atbildība, bet ir iespēja rast sadarbību, uh, īstenot sadarbību Eiropā kopīgas risinājumus, un dalība valstīm ir jāizlem, vai tās vēlas īstenot reģionālus risinājumus Eiropā. Pagājuši nedēļa Prāgā notika Eiropas kodola enerģijas fórums, un uh, vesela paneļa diskusija bija veltīta šiem jautājumiem. Tāpat jāņem vērā, ka kodola atkritumi ir problēma ne tikai tām valstīm, kur uh, tiek izmantota kodola enerģija elektrības ražošanai, bet šie atkritumi uh, rodas arī uh, medicīnā un citās jomās. Uh, Līdz ar to par uh, šo jautājums par kodola atkritumu apglabāšanu ir svarīgs, bet uh, atbildīgie šajā gadījumā ir uh, uzņēmums un dalība valsts. Pat ja šie atkritumi tiek glabāti kādā citā teritorijā, Uh, likumdošana neaizliedz divām dalību valstīm, teiksim, kopīgi uh, vienoties pār kodola atkritumu apsaimniekošanu un glabāšanu. Mēs uh, esam uzsākuši debates uh, starp uh, dalību valstīm un ar ekspertiem. Uh, un atsevišķi dalību valsts pagājuši nedēļu pauda interesi par šiem jautājumiem, un ir arī dalību valstīs likumdošanas akti, kas uh, parāds, ka ir iespējams uh, uh vienoties par kopīgiem risinājumiem ar kaimiņu valstīm. Paldies! Phil Vin Ovena kungs. Uh, jūs kā revīzijas palāts loceklis tagad varētu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem un komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji, un es tagad skatīšu visus jautājumus, kā tos uzdeva parlamenta deputāti, un mēģināšu arī apmierināt visas izteiktos aizrādījumus. Eh, Fokskungs, paldies par uzdotajiem jautājumiem. Pirmkārt, jums es nezinu, vai Eiropas Savienībai šeit ir juridisks atbildības par šiem trim reaktoriem. Jūs dzirdējāt ļoti skaidras atbildes, eh, ka eh, komisija pēc 20. gada nav ar turpinošos atbildību. Un turklāt, ja jūs ieskatīsieties dokumentos 11. gada tekstā, ir eh, norādīts, ka finansējums pēc 20. gada netiks turpināts. Piebildīšu, ka eh, par Lietuvas kolēģiem runājot, es norādīju savā prezentācijā, ka tā ir neliela dalība valsts ar ārkārtīgi lielu problēmu, kas attiec uz Černobiļas tipa eh, kodolu reaktoriem. Un ja mēs skatām protokolu trešo pantu, kurš eh, Lietuvas prāt varētu uzlikt Eiropas Savienībai pienākums, bet šeit var būt problēma pār to, kā Eh, Lietuvā šis jautājums tiek eh, interpretēts. Eh, varbūt komisija par to pateiks vairāk, bet mēs esam ļoti skaidri izrādījuši piektajā rekomendācijā, un tā viss šeit nonāk pie jūsu otrā jautājuma par to, vai nodokļu maksātāju nauda ir piemēroti īstenot. Es nevēlos kļūt stingrāks nekā piektajā ieteikumā sacīts. Mēs pārāk bieži ne, bet dažkārt norādām, ka finansē izvērtēšanas mehānisms ir jāpārtrauc un piektajā ieteikumā tas ir norādīts konkrēti, ka finansējuma mehānisms pārtrauks darboties 20. gadā. Un konkrēti tas attiec uz Lietuvas gadījumu un plais finansējumā ilgā termiņā. Mēs skaidri norādām, ka neuzskatām, kā pareizā, eh, pašreizējā finanšu schēma eh, ir vispiemērotākā. Tālāk Količeka kungs uzdeva jautājumu par eksploatācijas izbeigšanu eh, Bulgārijā un arī tas attiecas uz vēl pāris bijušajām padomju stiliekārtām. kārtām vienīgie reaktori, kuri tiek pilnībā, kuru darbība pilnībā izbeigta, ir atrodas Vācijā. Izmaksas nedaudz pārsniedz vienu miljārdu eiro uz vienu reaktoru. Ko varētu izmantot aplēsēm par to, cik šie darbi var izmaksāt. Taču jānorāda, ka Vācijas reaktori ir atšķirīgi nekā bijušie padomas stila reaktori, un tāpēc pat, ja Vācu reaktori būtu ņemt vērā, tad būtu ļoti grūti veikt eh, precīzu izmaksu uh, analīzi par tiem reaktoriem, kas Eh, kuru darba eksploatācija ir izbeigta visefektīvākajā veidā. Buzekungs, jūs jautājāt par eh, kodoliekārtu eksploatācijas izbeigšanas mērogiem Eiropā citur ziņojuma 17. lapusē mēs skaidri norādām, ka šis ir pieaugošs pasākums Eiropas Savienībā. 15. gadā bija ap 129 kodolreaktoriem, no tiem 91, 91 eh, darbība ir pārtraukta un tikai nedaudz ir uh, pilnībā mm, slēgti. Mēs rēķinām, ka daļa tiks pilnībā slēgta uz 25. gadu. Mēs varam skatīt uh, šo aspektu, šo jautājumu dažādos aspektos, gan no nojaukšanas vai uzbūvēšanas, eh, par darba vietu radīšanu runājot, iekārtu nojaukšana arī ir uzņēmēja darbība, tās nodrošina eh, darba vietas un uzņēmēja darbības iespējas. Jūs lūdzāt precizēt, eh, pamudinājumu jautājumu. Tad, kad mēs runājām par to, ka finansējuma schēma nesniedz pareizos pamudinājumus, daudzi no jums zinās to, ka e, lielā daļā finansējumi ir atkarīgi no dalībvalstu līdzfinansējuma, un mēs revīzijas palātā uzskatām, ka tas veido pareizo pamudinājumu, jo uh, Ja cilvēkiem vienkārši tiek piešķirt līdzekļi, tad viņi rīkojas savādāk nekā tad, ja viņiem ir jāiegulda arī savi līdzekļi. Ja arī es investēju projektā, tad es vairāk sekošu tam, lai par ieguldīto uh, naudu tiktu nodrošināta vērtība. Tas uh, ir uh, samērā vienkārši saprotams attiecībā uz šo schēmu. Tāpat jūs runājat par drošību pirms un pēc Fukushīmas. Jūs pareizi norādāt, ka bija savā laikā diskusijas par to, vai attiecīgo iekārtas slīšana ir nepieciešama. Taču Mēs skaidri norādījām, kā bažas jau bija tajā laikā, tas arī norādīts zemesvītras piezīmēs par to, ka eh, padomjas stila reaktoriem nebija attiecīgo eh, dzelzbetona un eh, tērauda mm, stiprinājumu un citu aprīkojumu. Un visbeidzot par Henkelska kungu uzdoto jautājumu Mēs koncentrējāmies uz eh, to darbu, kas ir veikts trīs dalību valstīs, viena no kurām ir neliela, kā jūs norādījāt. Tas nav būtiski ikvienai dalībvalstī, ne es domāju, to var attiecināt uz ikvienu, arī jūs, ja jūs ieskaitīsiet eh, to taču iespējams, ka tas nevienmēr ir eh, ekonomiski vai ģeoloģiski iespējams, ir jābūt pareiziem nosacījumiem. Mēs uzskatām, ka ir ļoti būtiski rīkoties saskaņā ar komisijas dokumentā norādīto un aicināt dalībvalstis pētīt dažāda veida risinājumus. Tas ir darīts iekšējais enerģijas tirgus kontekstā, par kuru es iepriekš atskaitījos šajā komitejā, un ir meklēti reģionāla rakstura risinājumi un ir atrasti veiksmīgi risinājumi. Es domāju, ka šis pats princips varētu būt spēkā arī runājot par uh, apglabāšanas, uh, eh, atkrituma apglabāšanas jautājumiem. Paldies, ka bijāt šodien kopā ar mums un Holičekungs, vai jūs gribējāt? vēl ko piebilst? Jā, tikai viena piebildi. Jūs paziņojums ir nedaudz kļūdains, jo no šiem reaktoriem trīs atrodas Vācijā, bet jūs sacījāt, ka, ka Krievu trip tipa reaktori ir viena tipa. Tie izmanto dzēsēšanai of what containment has to be applied. And it's quite... Dzesēšanā ūdeni, tajos atrodas stieņi, bet šeit viss ir vienkārši. Stieņi var tikt reciklēti un pārējais ir apglabājams kā kodola atkritumi, kopumā runājot par šiem vecmodīgajiem reaktoriem, kuros tiek izmantots ūdens vai cits nesējs, praktiski vienmēr šeit ir tās pašas problēmas - liels atkritumu apjoms, kas kaut kur ir jāapglabā, tāpēc es uzdevu šo jautājumu un jūs atbildi nesniedzāt. Paldies, Turmis kungs! Piedodiet, ka pieslēdzos beidzamajā brīdī. Eh, tā, Tā īpašā problēma šeit ir tā, ka jums ir uh, eh, absolūti taisnība. Šī ir milzīga darba iespēja. Uh, tik vien tās nelēmas, ka neviens nav paredzējis pietiekami daudz līdzekļu, lai par to visu samaksātu. Mums ir eh, vienotais tirgus, uh, kur jūs, kā teiksim, saules paneļu uzstādītājs ierēķināt norakstīšanas izmaksas, jūs esat vējģeneratoru uzstādītājs, jūs ierēķināt cenā eh, nojaukšanas, demontāžas izmaksas. Un šeit, šajā tirgu, kur viena elektroni, kodola eh, enerģijas elektroni sacenšas ar saules vēja enerģiju, ehm, tā, tā, tas, tas eh, šokējošais ir tas, ka šeit kodolenerģētikā šīs te demontāžas izmaksas nav ierēķinātas. Es savulaik biju referents par otro kodolenerģētikas tirgus eh, direktīvu, un eh, tobrīd eh, parlaments vieglu roku bezbēdīgi piekrita tam, ka šī te apglabāšana, pilnīgā darbības izbeigšana tiek nodalīta Un tad likās, tobrīd likās, ka naudas būs pietiekami. Komisija nāca klajā ar deklarāciju, kurā norādīja, ka atbilst pret šādu izmaksu nodalīšanu. Rakstisku deklarāciju nāca klajā, solot, ka nāks klajā ar likumu projektu, ar ierosmi to labot. Ir pagājuši 15 gadi, un es nezinu, vai jūs man piekritīsiet vai nē, bet manā ieskatā šis Te mums ir eh, simt miljonu rops iztrūkums Eiropas iekšējā tirgu radies, un gala beigās rēķins tiks piestādīts nodokļu maksātājiem pamatīgi, traumējot, šokējot un izkropļojot iekšējo tirgu. Paldies! Jā, paldies jums. Līdz ar to noslēdzam eh, jautājumu un atbilžu sesiju. Tagad eh, noslēguma vārdi, lūdzu. Nu, pirmkārtām Atvainojos Količeka kungam, jums ir taisnība, tiešām uh, mēs, uh, mūsu revidenti, ne, nav bijuši vācu kodola spēkstacijās. Tiešām tas viss te mums dokumentos ir, ir uzrakstīts. Jūs uh, noteikti būtu labāks revidents par mums, es par to nešaubos. Bet, nu, šie augstspiediena ūdens tipa redaktori, reaktori ir, ir nu, pēc savas būtības identiski tiem, kas ir Bulgārijā un Slovākijā, bet tur ir būtiska nianse salīdzinājumā ar Lietuvas reaktoru. Ja, jūs mājat ar galvu. Uh, jā, lūk, lūk, cik tālu sniedzas šī līdzība un kur sākas atšķirības. Mm, jā. Un beidzamais jautājums. Uh, mm, nu, vismaz no, no um, mums, mums kā revidentiem, tas ir atspoguļots astotajā ieteikumā - caurskatāmība, nu tāds taisnīgums, godīgums uh, pret, uh, pret finansētājiem, nu tas ir uh, revidenta, nu tāds tāds bauslis bezmaz vai, un, un, un nu, tas ir mūsu darba principā mērķis, uzdevums un pamatmisija noskaidrot, kurš ir, ir atbildīgais un vai, vai šī atbildības nasta ir, ir, ir pārdalīta uh, taisnīgi. Jā, paldies. Vārds uh, komisijas pārstāvim uh, Gerasimosam Tomosam. Okay. Thank you, President. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies eh, kungiem eh, par, par, par prezentāciju, paldies par jautājumiem un atbildēm. Eh, nu, šķiet, situācija tiešām ir uzlabojusies kopš nesenās, nesenā negadījuma. Pagājuši nedēļ nācām klajā ar paziņojumu padomēm parlamentam par to, kā sekmējas direktīvas, radioaktīvu atkritumu direktīvas izpilde. Un šī ir pirmā reize, kad, kad šis, eh, šāda atskaita ir sagatavota, par to varam, protams, diskutēt, bet tomēr eh, norādām, ka atbilstoši mūsu rīcībā esošai informācijai, ko esam saņēmuši no visām valstīm, tagad kopējās izma izmaksas ir apstājušās pie 400 miljārdu atzīmes. Tā ir pirmā reize, kad visu dalībvalstu iesūtīto informāciju, visus ciparus esam saskaitījuši kopā. Uh, tātad izlietotā degviela, atkritumi, mm, pilnās izmaksas. Diemžēl tiešām, kad nācām klājā ar direktīvas priekšlikumu, padome un parlaments koplēmuma procedūrā neuzstāja uh, Ehm, vai citādiem sakot, nepieņēma komisijas priekšlikumu ieviest vienu vienotu tādu uzskaites un atskaitīšanās sistēmu, tā kā šie dati mums pašiem ir jāmeklē ruguni, bet nu beidzot, beidzot šos datus esam sadabūjuši, apkopojuši, esam sarēķinājuši, cik naudas ir, cik naudas trūkst, tas ir tas galvenais, ko mēs uzsveram un aicinām dalību valstis mm, rīkoties Un pēc trīs gadiem uh, esam apņēmušies jaunu uh, pārskatu sagatavot, un tad arī noteikti pievērsīsimies šim, šim finansējuma iztrūkuma jautājumam. Tā kā, nu, esam uz pareizā ceļa. Paldies, paldies jums, ģenerāldirektora kungs, uh, Vina Auvena kungs, paldies jums par prezentāciju, paldies par ļoti kompetentajām atbildēm uz, uz klātsošo jautājumiem. Gal galā šeit ir runa par mūsu visu drošību. Vēlu jums veiksmas turpmākajā darbā. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā. Ēku energo veikt spēja. Uh, kārtējais uh, kumos no, no mūsu tādā vai tā ziemas uh, paketes ir mums tagad jāapsvēr atzinuma projekts. Bensens ir, ir referents, tas ir uh, Eh, pirmais, eh, pirmais tāds eh, elements, ko itre no šīs tīrās enerģētikas paketes aplūko. Kolēģi, vārds jums. Lielas paldies priekšsādātāji. Vēlos pateikties ēnu referentiem, komisijai, visiem iesaistītajiem, kompetentajiem kolēģiem un, un partneriem šajā procesā. Īpaši paldies ēnu referentiem, kas jau no paša sākuma uh, aktīvi līdzdarbojās atzinuma tapšanā. Un šeit mūsu galvenais mērķis gal galā ir panākt to, ka nodrošināt to, ka uh, dzīvojamais fonds, ēku fonds dod pozitīvu ieguldījumu uh, mūsu klimata mērķu sasniegšanā, dekarbonizācijā, tādā mm, racionālā uh, izmaksu efektīvā veidā. Uh, ēku energoefektivitāte sevī nes milzīgu uh, Eh, enerģijas droši, šīs nodrošinājuma potenciālu, eh, potenciāli ļaujot samazināt enerģijas importu, eh, mazināt patēriņu, nodrošināt mūsu pilsoņus ar veselīgākiem, patīkamākiem dzīves un darba apstākļiem, kā arī radīt darba vietas eh, un, un, un darbu, eh, ir tīpaši maziem vidējiem uzņēmumiem. Un galvenais atziņas mūsu, mūsu atzinumā ir, ir eh, piedara trīs tādiem tematiskiem blokiem. Pirmkārt, aicinot uz aktīvāku dalību valstu iesaisti, izvirzot skaidrākus standartus elektromobilitātei, lielāku samērīgumu, vairāk stimulu ēku renovācijai. Un, ja runājam par pirmo Eh, tātad eh, šo te tēmu eh, dalībvalstu aktīvāka iesaiste ETP. E alaži ir iestājusies par energoefektīvākām ēkām. Mēs iestājāmies par atbalstu valstīm izstrādājot ilgtermiņa renovācijas stratēģijas īstā subsidiaritātes garā. Un atzinumā tāpat arī tiek doti turpmāki uzdevumi uh, dažādu stimulu izstrādē un ieviešanā mājokļiem, būvniekiem, finansējumu nodrošinātājiem. Mums šeit gal galā ir nepieciešams lielāks privātās naudas klātbūtnes efekts. Dalību valstīm ir precīzi jāizklāsta, kā tā savā stratēģijās, kā mm, valstī notiekošais var dot pozitīvu pienesumu Eiropas mērķu sasniegšanā un izmaksu efektivitātes nodrošināšanā par eh, mobilitāti, elektromobilitāti. Nu, tas ir tāds sapnis, eh, tāds, tāda, tāda, tāds mērķis. Eh, tra, tieši transporta nozarē panākt tādu izrāvienu dekarbonizācijas virzienā, bet šeit tās prasības, ko komisija piedāvā e-mobilitātes infrastruktūrai, ir satraucošas, nepietiekamas un mm, kolēģi norāda uz vairākiem būtiskiem trūkumiem komisijas priekšlikumos, tāpēc aicinu pārfokusēt šīs prasības mm, tā, lai šeit tiktu izveidots tāds stimulējošs mehānisms pozitīvām pārmaiņām. Tāpat arī aicinām uh, arī uh, neiedziļināties pārmērīgās, uh, pārmērīgi precīzās, uh, precīzos standartos un, un prasībās uh, infrastruktūras iz, izveidai, kabeļu pievilkšanai, elektroietaišu izvietošanai. Uh, lai nesamērīgi nepalielinātu izmaksas. Un visbeidzot, stimu, stimuli eh, renovācijai vienu lietu vēlos precizēt. Nu, ir tādas plašas, eh, plaši izplatītas bāžas par to, ka eh, renovācija ir tāds dārgs prieks un, un pieejams pakabatai tikai pārtikušiem ļaudīm. Šeit mēs runājam ne tikai par arī atsevišķiem, atsevišķiem tādiem konkrētiem tehniskiem risinājumiem, tur siltumizolāciju vai, vai, vai, vai logu nomaiņu vai ko. Nē, šeit ir plaši dažādi risinājumi pieejami, sākot no lētiem un beidzot no ļoti advancētiem un dārgiem, um, uzstādot kaut vai tikai 20 eiro vērtu termostatu dzīvoklī, sākot jau ar to. Uh, Mums ir jāizmanto visas iespēj, iespējamie risinājumi. Uh, renovācijai būs jēga, ja tā notiks visos līmeņos, tādā mikro līmenī, epizodiski, kā arī masveidā un sistemātiski. Un šeit nedrīkstētu tādus negatīvus stimulus uh, sistēmā tīši vai netīši pieļaut. Uh, piemēram, pārmērīgas smagas spiedošas prasības, uh, nemitīgas inspekcijas, uh, Uh, ļoti smalku aprēķinu sagatavošanas prasība. Un noslēgumā priekšsēdētāji vēlos norādīt, ka uh, ar nepacietību turpināšu šo darbu kopā ar ēnu referentiem, kolēģiem, dažādiem partneriem, komisiju, uh, apspriežot grozījumus, kuri ir, vēlos atgādināt, iesniedzami līdz 8. jūnijam. Paldies! mikrofonu. Priekšsēdētājs tiek eh, dots vārds eh, nākamajai kolēģei. Jā, es vēlos pateikties referentam, kas ir bijis tiešām tāds pro progresīvs, ir bijis ļoti pretīm nākošs, gatavs sadarbībai pirms vēl šis darbs tā pa īstam sākās. Par to man patiesi prieks. Eh, referents tur beigās kaut ko sacīja par šo energo nabadzību. Jā, tas ir ļoti svarīgi arī mūsu grupai. Šeit tas ir ļoti svarīgi, lai nu, tāds, tāds sociālais taisnīgums eh, šeit caurstrāvotu šajos priekšlikumos un valstis. Eh, īstenojot savus, savu ilgtermiņu stratēģiju, īpaši pielāgot šo, šo, šos pasākumus uh, tādām ēkām, kur, kur mitinās trūcīgāki pilsoņi, un mums ir konkrēti priekšlikumi, kā šo energo nabadzību mazināt. Dažādās valstīs tā izpaužas atšķirīgi, bet, nu, mājoklis vai, vai, vai siltās zemēs vai ziemeļzemēs ir vajadzīgs visiem. Tālāk par jaunu mājokļu būvniecības tempiem, kas ir ne, nepiedodami lēni, jā. Ja, Tā tas tiešām ir referents vēlētos, lai, lai šeit tiktu vairāk likts uzsvers uz, uz renovāciju, jo tieši ē, dzīvojamais sektors kopā ar transportu rada vislielāko izmešu apjomu, vislielākais energoresursu patērētājs ir. Tā kā šeit ir arī vislielākie ieguvumi. Protams, protams, elektroautomobīļi ir laba lieta, bet tam visam ir nepieciešama infrastruktūra, ir būtiski to ievirzīt jau, jau, jau tagad uz tādām labām, efektīvām sliedēm, bet, ir, ir, ir, lai tas būtu iespējams, ir jāsāk ar, ar ēku, ar, ar nekustamā īpašuma renovāciju. Un ir pamatota uh, komisijas prasība, ka, teiksim, ar 25. Uh, gadu visiem renovētiem un jauniem mājokļiem ir jābūt apriekotiem ar e automobīļu uzlādes sistēmām. Nu, tas ir apsveicami, bet vai tas būs iespējams, to eh, mēs nezinām. Eh, nu, kāda jēga ir pirkt to, to smalko e-automobīli, ja nav infrastruktūras? Jūsu mājās varbūt ir šī infrastruktūra, bet nekur citur jūsu pilsētā, tuvākajā apkārtnē tādas nav. Um, tā kā ir jāsāk domāt ar, ar, ar to, kas, kas, kas ir nepieciešams vispirms. Vispirmā kārtām kopumā situācija izskatās cerīgi, ir būtiski, lai dažādās rīcības un darbības un plāni būtu iekšēji saskaņoti, lai visa pamatā būtu ekonomiskā pamatotība, rentabilitāte, racionāla, racionāla pieeja un, nu, protams, mēs šeit kā, kā, kā entuziasti un nozares profesionāļi varētu šajās prasībās un vēlmēs iet tālāk, izvirzīt prasības arī uh, komerciālām telpām, ražošanas telpām, uh, kuras, kuru tātad mūža cikls ir salīdzinoši īsāks, uh, līdz ar to ātrāk ir iespējams nomainīt visas iekārtas. Uh, ir šeit būtiski arī par sabied no sabiedrības veselības aspekta domāt par, par mm, telpās esošā gaisa kvalitāti un ietekmu uz, uh, iedz uz iedzīvotāju efekt, uh, veselību uz tādām lietām kā mitrumā radītās problēmas. Un visbeidzot, eh, vēlos jau tagad pieteikt vienu grozījumu. Nu, varbūt mums kaut kā tomēr ir iespējams eh, apvienot eh, to, ko itre dara enerģētikas jomā, ar to, kas notiek e, jaunās viedās mobilitātes jomā Šeit ir, ir, ir, ir ievērojams sinerģijas potenciāls. Kāpēc gan šeit nepateikt ko tādu, kā piemēram lieljaudas tīkli, šķiedras tīkli, tas viss ir labi, bet nu tad paralēli tam visam pievelkam šo elektroinstalāciju, kas nepieciešama e-mobilitātei. E ja mēs sakām A, tad kāpēc ne B? Mm, jo nu, runa ir par, par to, kā, kā kopumā cilvēki dzīvo šajā jaunajā, viedajā uh, uh, nākotnē. Nu, tas, šie, šie jautājumi nebūs vien, tikai un vienīgi atrunāti šajā uh, direktīvā, bet nu, konsekvences, un, konsekvences un loģika to mums prasa. Paldies! Paldies, nākamais kolēģis! Paldies referentam par ļoti labi sagatavotu pārskatu, tāds ļoti godīgs, atklāts. Pārskats kopumā mūs apmierina saliktie akcenti, e, energoefektivitāte vispirmām kārtām. Mūs e, apmierina e, tas, ka šeit parādās veselības apsvērumi, iekštelpu tāda klimata kvalitātes apsvērumi. Mēs lielu vērību piegriežam arī, arī nu, visam šim sistēmu viedumam, uh, uh, dzīvošana, mobilitāte, komunikācija. Uh, nu, tas ir tāds moderns koncepts, uh, kas ir aplūkojams un interpretējams no dažādiem rakursiem, bet nu, galu beigās tas ļoti labi sajiet kopā. Un jā, tiešām ir labi, ka mēs šeit uh, prasām vairāk no eh, dalību valstīm, lai tās eh, formulē savas pozīcijas, lai tās apzinās eh, tos, tos ieguvumus, kas ir šajā spēlē potenciāli iegūstami. Prasīsim vairāk no dalību valstīm, lai, lai tās formulē viedokļus, formulē atziņas un mm, īsumā arī par mm, vēl diviem aspektiem - atjaunojama energoresursu integrācija tajā visā un tad vēl pārfinansēšanu. Man ieskatā ir jānotiek eh, diskusijai par šo eh, tuvu nullē esošo ener enerģijas standārtu. Tātad no vienas puses mēs atbalstām eh, atjaunojamos energoresursus, bet tas ir viens, viens mozaīkas gabaliņš tikai ievērojams, bet, bet tikai atsevišķs. Uh, mēs, uh, mums drīzāk ir jādomā par, par to, uh, par energoģenerāciju pašā ēkā uz vietas, um, kas enerģijas reģenerāciju vai, vai atgūšanu tas jau ir, ir šis nākamais elements, un, un to no mums prasa šis, šis, šis, šis vieduma princips. Un arī spriežot par primārajiem tādiem apsvērumiem enerģētikā, mūsu pozīcija ir tāda, ka mums ir optimāli, efektīvi šie atjaunojama energoresursi jāiekļauj šajā sistēmā. Un, ja mēs tagad to visu jau, jau tā labi noformulēsim, tad arī praksē vēlāk laika gaitā tas viss sekmēsies. Uh, Un noslēgumā īsumā par finansējumu. Finansējums, protams, ir ļoti būtisks, ir at, svarīgi atraisīt šo potenciālu, kas tepat vien ir, uh, piesaistīt privāto kapitālu, uh, paraut šīs slūžas vaļā, uh, tā lai investori mestos investēt šajā, šajā nozarē, energoefektivitātes projektos, mājokļu renovācijā, infrastruktūras projektos. Uh, Mm, tas ir daudz lielākā mērā jāsajož, jāsapāro, jāsasinhronizē ar to, ko dara, piemēram, Eiropas Investīcija banka. Un mēs ar nepacietību gaidām, kā tas viss jau tuvākā laikā izvērsīsies. Un tā tad nobeigumā tiešām labs kvalitatīvs daudzsološs atzinums. Nu, šur tur nedaudz jāmaina akcenti, labāk jāsaintegrē dažādi apsvērumi. As Uh, un, un šim tam jāpievērš lielāka uzmanība. Paldies! Alsresi, zaļo vārdā, lūdzu. Gracias, señor presidente, y muchas gracias también. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos arī kolēģim Vensenam par sagatavoto ziņojumu. Un pateicos arī par sadarbību ar uh, citām grupām, tā skaitā mūsu grupu, un par atklātību un par uh, izvēlēto metodiku. Bet uh, tā kā es pārstāvu zaļo grupu, vēlos pievērsties trim punktiem. Pirmkārt, visaptverošai pieejai, otrkārt, mērķiem un treškārt cilvēku faktoram. Pirmkārt, par mērķiem. Pēc Parīzes vienošanās mums ir jāizvirza vērienīgāki mērķi. Mēs nevaram aprobežoties ar to, kas ir ierakstīts ziņojumā. Mums ir uh, jādomā par 40% energoefektivitāti, tāpat ir uh, jāmodernizē ēkas, jārekonstruē. Tas uh, sakāms gan par uh, publiskām ēkām, gan par uh, sociālām mājām. Mums ir uh, nepieciešams ilgtermiņa skatījums uz šiem jautājumiem. Jā, mēs vēlamies tiešām izvirzīto mērķi sasniegt un uh, īstenot Parīzes vienošanos, vismaz Eiropā. Uh, uz ēkām mēs tāpat nevaram skatīties izolācijā. Mums jādomā par uh, kvartāliem, par vidi kopumā. Un uh, ir jādomā par ēku eh, energoefektivitātes uzlabošanu, bet ēku jau nevar skatīt izolācijā. Ir jādomā arī par mobilitāti, energoapgādes sistēmām. Visi šie faktori ir savstarpēji saistīti. Tālāk. Uh, Runājot par uh, nulles uh, emisijām, tad uh, ir jāskatā, tātad, kā es teicu, kvartāla kopumā mums ir arī jādomā par transportu, ne tikai par elektromobilitāti, bet par visiem transporta veidiem lai būtu uh, iespējams uh, izmantot velosipēdus, lai būtu sabiedriskais transports pieejams, jādomā par ilgtspējību. Un tāpat nedrīkstam aizmirst arī cilvēku faktoru. Uh, Tika šeit jau runāts par energo nabadzību, tā ir nopietna problēma, bet tāpat nedrīkst aizmirst arī sanitāros faktorus, tāpat uh, Nedrīkstam aizmirst par uh, to, ka ir jāinformē cilvēki, kas strādā ēkās, par to, kā uzlabot uh, energoefektivitāti. Mums ir jādomā par pilsoņiem, kuri īstenos enerģijas revolūciju. Uh, jau tiek veidoti energo kooperatīvi asociācijas, kas īsteno šos pasākumus, un uh, ir jāsāk īstenot reformas virzienā no augšas uz leju, jāveic horizontāla rakstura pasākuma. Nedrīkstam aizmirst arī par vīriešu un sieviešu līdztiesību, kas ir ļoti svarīgs elements. Tāpat uh, šeit tika ierosināta tā pas, saucamā pas, enerģiskā pas, jeb certifikāts. Mēs uh, arī gribam iekļaut konkrētus rādītājus un uh, ir jādomā par tehnoloģijām, Mēs nedrīkstam aprobežoties tikai ar trūcīgajām personām. Mums ir jādomā par eh, visiem iedzīvotāju slāņiem, par tehnoloģijām, kas būtu piemērots jebkuram ēku tipam. Liels paldies par veikto darbu. Paldies, kolēģi. Vārds nākamam runātājam. Pat paņem ja to poskedu. Vēlos pateikties uh, kolēģim par uh, sagatavoto ziņojumu projektu. Un vēlos arī uh, atgādināt, ka mums bija ļoti konstruktīvas diskusijas ēnu referentu starpā. Ēnu, ēgu, ēku energoefektivitāte, protams, ir prioritārs jautājums. Mums ir jāīsteno izvirzītie mērķi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Tāpat jāveic pasākumi, lai aizsargātu šajā sēkās dzīvojošo cilvēku veselību. Un GUE grupai ļoti būtiski ir apstiprināt pasākumus, uh, kas samazinātu mājasaimniecību izdevumus un uh, arī pasākums cīņā pret energo nabadzību. Jo šobrīd ir 23 miljoni uh, mājasaimniecību Eiropā, kas cieš no energo nabadzības. Runājot par ēku energoefektivitāti, mums ir jānodrošina, lai uh, cilvēki varētu sekt šīs izmaksas, kas ir saistīts ar energoapgādi, un nedrīkstam aizmirst par visu neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām. Tāpat ir jāatbalsta atjaunojumu enerģiju izmantošana. Mūsu skatījumā Uh, viedais finansējums viedām ēkām ir interesanta iniciatīva bet būtu jāizmanto publiskie līdzekļi šo programmu īstenošanā un jāpiesaist arī privātais finansējums. Un investīcijas būtu jāveic tur, kur tās ir nepieciešamas, nevis vienkārši tajās vietās, kur ir vislielākā rentabilitāte paredzama. Tāpat vēlamies atgādināt, ka prioritātei jābūt viss uh, Eh, to ēku eh, modernizāciju, kurās dzīvo vistrūcīgākās iedzīvotāju grupas, un tāpat jādomā arī par uzņēmumu un eh, ēku rekonstrukciju un publisku ēku renovāciju. Un tāpat ir uh, jācīnās visiem, visās iespējamos veidos pret energo nabadzību, jādomā par uh, asbesta likvidēšanu ēkās. Mūsu grupai tomēr ir atšķirīga nostāja attiecībā uz šiem tā saucamiem viedajiem rādītājiem. Mēs nepiekrītam tam, ka finansiālais atbalsts uh, tiek sastāstīts ar renovācijas rezultātiem. Nē, gluži pretējais. Ja mājasaimniecības uh, veids renovācijas pasākums, tad tām ir jāpiešķir atbilstoši finansējums. Tāpat mēs arī nepiekrītam priekšlikumam par elektromobīļiem. šai, šai prasībai nevajadzētu būt obligātai, jo pretējā gadījumā atsevišķas maisaimniecības šos izdevumus vienkārši nespēs sekt. Esam iesnieguši atbilstošas grozījumus. Paldies, tagad Blanko Lopes. Muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es pievienojos tiem apsveikumiem, kas izskanēja referentam par paveikto darbu šīs viņojuma sakarā. Uh, Kā referents acīja energoefektivitātē, kās ir ar lielu potenciālu, lai samazinātu enerģijas patēriņu, uzlabotu enerģiju drošību un samazinātu enerģijas importu apjomus. Turklāt, lai tas notiktu rentablā veidā administratīvo eh, procedūru vienkāršošana, kā arī inteliģences eh, rādītāja ieviešana ir pasākumi, kas stiprina šo direktīvu. Taču, ka uh, Eh, referents par direktīvu atjaunīgajām enerģijām, es uzskatu, ka nepieciešams veicināt infrastruktūras eh, elektroautomobīļu eh, uzlādēšanai. Šis ir būtisks aspekts, lai dekorbanizētu uh, un veicinātu transportā jaunīgo enerģiju izmantošanu. Tāpat ir labāk jāzina 56. grozījuma ietekme uz atjaunīgajām enerģijām un primārajām enerģijām. Tā, Tāpat es pievienojos tam, ka ziņojumā ir jāiekļauj eh, energo nabadzības aspekts, kas ir nozīmīgs un kā to pilnīgi pareizi norādīja kolēģis no sociālistu grupas. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Sandēri. Paldies priekšsēdētāji, arī es gribētu pateikties kolēģim par ziņojumu projektu, lai veidotu labāku sniegumu, es domāju, ka ir galvena so, e, soļa jāspēr e, jaunās ēkās un ne dzīvojumā sēkās. Tāpat e, ir daudz darāmā elektromobīļu uzlādēšanai, taču norādītie pasākumi ir pārāk neskaidri un norādoši. Šie darbi ir jāveic ņemot vērā elektrotīkla uh, um, esamību stāvvietās, un šeit es atbalstu 29. un 30. grozījumā norādīto. Tāpat arī mums ir jāpievērš uzmanība iekš gaisa kvalitātei jaunās ēkās un jāveicina labas ēkas ventilācijas e, izveidošana. Tāpat ir jāpriet, jāprecizē viedo, jeb inteliģento indikātoru uh, Uh, radīšana, kas nedrīkstētu radīt paaugstināts vai neproporcionāls izmaksas lietotājiem. Tāpat ir jādomā arī par inteliģentām sistēmām, ēkās, kas nav paredzētas dzīvošanai. Es uzskatu, ka uh, šeit ir iespēja atgūt uh, samērā ātri ieguldītos līdzekļus. Paldies! Nākošais runātājs Danis Nika. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties referentam un no savas puses daži būtiski aspekti. Liela uzmanība ir jāpievērš energonabadzībai. Tas nozīmē, ka mūsu priekšā ir nozīmīga programma un mēs varam saskarties ar situāciju, kad ņemot Eh, saskaroties ar energo nabadzību, mēs slēpjamies aiz to mugurām, kam ir vajadzīgs visvairāk palīdzības. Otrkārt, vēlos pasvītrot to, cik būtisks ir uzlādes punktu skaits elektro automobīļiem. Eh, mēs nesam pietiekami prasīgi, un nākotnē, 25. gadā, piemēram, varbūt būs daudz vairāk elektro. Uh, automobīļiem. Iespējams, kā šie transporta līdzekļi kļūs lētāki, bet būs grūtības tos uzlādēt. Tāpēc ir par šo jautājumu jādomā jau tagad. Tāpat ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību jaunajām ēkām. Mums ir arī jādomā īpaši pār uzlādes punktiem elektroautomobīļiem Rumānijā. Ir paredzēts subsīdijas 10 tūkstoši eiro apjomā elektroauto iegādēji, un pēc gadiem e, būs e, elektroautomašīnu iegādāties lētāk nekā fosilās degvielas automašīnu, taču mums ir jābūt ar vienotiem viedokļiem reģī un enerģijas eh, ģenerāla direkcijās. Rumānijā iepriekšējā finanšu programmā mēs rehabilitējām simt tūkstošu dzīvokļus. Mums ir jāparaksta līgums ar ikvienu īpašnieku, un ja kāds nepiekrīt, tad mēs nevaram um, efektivitātes pasākums veikts. Līdz ar to situācija ir, ir ļoti apgrotināta. Lūdzu, skatieties un risiniet jautājumu ar DG regiju. Un, uh, meklēsim iespējas, kā samazināt birokrātisko nāstu. Paldies! Děkuji, pane předsedo. Paldies, priekšsēdētāji, nākošais runātājs. No manas puses daži praktiski rakstura komentāri ziņojuma projekts ir ļoti interesants, bet Iespējams, ka skatījums uz problēmu ir ar distanci. Mums ir cilvēki, kuri izmanto státu, s tím, že společenstv... E, programmas Nika un citas ir cilvēki, kuri ir privatizējuši dzīvokļus, kas ir privāti īpašumi, ir ļoti grūti panākt vienošanos starp uh, Eh, vairākiem jauniem īpašniekiem. Sarunas ar viņiem ir ļoti sarežģītas. Tālāk, konkrētāk runājot, esošajās ēkās ir lielas kapacitātes kabeļi Līdz ar to attiecīgās kontaktligzdas ir izveidojamas, jūs varat mierīgi nakts laikā lēnām uzlādēt savu elektroautomobīli, ja jums ir attiecīgā kontaktlīgzda. Ja mēs runājam par ātro uzlādi, tad šeit ir jābūt 64 ampēriem, kas nozīmē to, ka man ir 64 nepieciešamas pietiekamas kapacitātes kābēļu, vai mēs ap, vai mūs apmierina 32 ampēri, vai mēs vēlamies 64. Tālāk par atjaunīgajām enerģijām runājot. Būtu labi, ja ik viens saprāt enerģijas avots būtu aprīkots ar 32 ampēru līgstu, nu, vai šeit būtu runa par uh, fotoelektrisko enerģiju, vai vēja enerģiju, vai Spānijā, kā piemēram, kur izmanto spoguļus, kas fokusē un koncentrē saules stars eh, enerģijas iegūšanai. Nu, ir dažādi enerģijas uh, avoti, un tiem ir jātiek aprīkotiem ar 32 ampēru līdzdām. Tālāk par eh, energonabadzību runājot, šeit ir divi aspekti. Atjaunotajās ēkās ir smaksas, varbūt pārāk augstas, ne visi var to atļauties, vai arī atjaunošana renovācijas izmaksas ir pārāk dārgas. Savukārt, vairākas valstis ar likumu nosaka, kā tā rīcībai ir jābūt vismaz sešām pēru ligzdai. Ir jāpieņem lēmums, cik lielā mērā mēs vēlamies, lai dalība valstis šos soļus spērtu. Paldies! Thank you, Jesse. Paldies! Eh, Žī, paldies par lieliski sagatavoto ziņojumu. Man šķiet, ka mēs esam daudz paveikuši jaunu ēku lomā, Eh, it īpaši runājot par nulles enerģijas sēkām, protams, visiem ir jāsaprot, kā to labāk paveikt efektīvā un nedārgā veidā, bet Eiropas problēma ir esošās sēkas, un šeit nav runa tikai par Rumāniju, bet arī citur 80% eh, eh, ēkām, kas būs Eiropā pēc 30 gadiem, tā jau ir uzbūvēta šodien, un jautājums ir par to, kā nodrošināt renovāciju šīm ēkām, un šeit mēs nevaram piemērot vienotas eh, soļus un pasākums viscauri. Ir atšķirīgas ēkas, valstis, un, manuprāt, vislabākais veids, kā to īstenot, ir izveidot ilgtermiņa ceļu kārtas Iepriekšējā reizē mēs e, nepaveicām visu pietiekamā veidā, un šobrīd nebūtu loģiski, ja piektais e, pants ED e tiek pārcelt uz šo tekstu. Daudzas valstis nav šo pantu ieviesušas. Turklāt nesen es apmeklēju Austriju, kurš diskusijās es noskaidroju, ka, ja jūs vēlaties renovēt ēku, tad ir jāatrisina kopīpašuma problēma. Ja simt e, īpašnieku ēkā viens iedzīvotājs bloķē lēmumu, tad uh, renovācija nav iespējama. Tāpat ir jābūt noteikumiem par fiskālo politiku. Mēs zinām, ka fiskālā politika ir uh, valsts jautājums, bet ja nafta un gāze ir maksā lēti, tāds eh, nav pamudinājumi renovēt. Un šajā gadījumā es domāju, ka jāstiprina ilgtermiņa būvniecības ceļu karte, un mēs iestieksim grozījumus eh, šajā sakarā jau labajam Benta priekšlikumam. Nākošais jautājums attiecas uz to, vai mums ir interesēto pušu dalība. Ja jūs vēlaties diskutēt par jauniem biznesa modeļiem, kā pie līdzīgi kā Dānija veido efektivitātes fondu, šeit mēs veidojam jaunu pieju, kā mēs to īstenosim. Ja visi spēlētāji varēs izrunāt, kādas ir situācija mūsu valstī, kāda ir trūkuma, un šeit tas attiecas ne tikai uz atsevišķām tehnoloģijām, bet arī uz biznesa modeļiem. Un es vēlētos runāt par to, vai Mums nav jāveido organizēt cīņu tropušu fórums attiecībā uz esošo ēku renovāciju papildus pie šīs ilgtermiņa būvniecības ceļkārtas. Paldies, Rūbikungs! Paldies! Pat vēlos uzteikties Bensen kungu par sagatavoto ziņojumu. Jā, mums ir Uh, lielas iespējas šādā veidā uzlabot nodarbinātības situāciju, jo Eiropā 740 uh, miljoni ēku un dzīvokļu būtu jārenovē. Un uh, Tādējādi mēs varētu arī cīnīties pret bezdarbu un arī vajadzētu uh, stimulēt uh, tālāk izglītības sistēmu. Ir nepieciešama arī jaunas finanšu tehnoloģijas, lai uh, varētu nodrošināt finansējumu īpašniekiem šo pasākumu veikšanai, lai šie projekti atmaksātos apmēram 15 gadu laikā un lai uh, gūtu en, veiktu pasākums energo uh, efektivitātes uzlabošanai. Un uh, arī e, domāt par internetu izmantošanu, un tā tad būtu arī jāfinansē pētniecības izdevumi šajā jomā, tas arī e, veicinātu attīstību. Jādomā par to, lai tas nebūtu papildus sloks uh, iedzīvotājiem, bet paredzēt varbūt nodokļu atlaides par šādu pasākumu veikšanu un tādējādi pēc iespējas samazināt um, energoefektivitātes pasākumu izmaksas. Tātad būtu jāizstrādā atbilstoši stimuli, lai varētu samazināt nodokļu apjomu attiecīgi. Un uh, Uh, um, domājot par nākotni, tas būtu ļoti svarīgi. Tālāk par uh, šiem, um, uh, par um, elektro pieslēgumiem un par uzlādes iespējām. Tas, tā varētu būt liela problēma ēku īpašniekiem. Ir jādomā arī par uh, viedajām, uh, viedajiem tīkliem un Es domāju, ka būtu vēl jāveic pētījumi, lai mēs skaidri saprastu, kā tas viss ir paveicams. Jā, jums ir taisnība tik tiešām galvenais un tas vērtīgākais stimuls šeit būtu iespēja ietaupīt reālu naudu. Um, ja ne šodien, tad, tad uh, nākotnē varbūt, ja mēs varētu mūs, jūs atzinumā uh, norādīt uz šādām ietaupīšanas iespējām, tad pilsoņi to ātri vien uh, uzķertu. Nu, kaut kas tāds kā reiz darētu. Uh, Eh, šajā atzinumā Eiropas komisijas vārdā DG Energy eh, direktora Versdarbas kundze. Jā, paldies, paldies referentam Bencena kungam par lieliski sagatavotu atzinumu, paldies eh, ēnu referentiem, paldies par šo diskusiju, kurai varēju sakot. Man, kā komisijas pārstāvē, ir patiesa prieks jums izklāstīt konkrētus skaitļus, kādi tad, kāds tad tas būtu reālais labums, reālais ietaupījums gala patērētājiem. Uh, Eh, kā jau sākumā norādījāt, eh, tīrās enerģijas paketa un EPBD šeit ir tie pamata elementi, pamata komponenti, eh, un man prieks, ka atzinums tik tā ambiciozi un jau konkrēti pievēršas šiem projektiem. Un, nu, īsumā rēģēšu uz cienījumā parlamenta deputātu sacīto ilgtermiņa renovācijas stratēģiju. Patiesas prieks par to, ka uh, Te nu reiz ir darbības lauks dalībvalstīm izvērsties, nostiprināt mūsu pozīciju salīdzinot ar EPBD un savā atzinumā referents šeit jau iet pat tālāk un tālajošākus tādus uzdevumus izvirza. Otram kārtām, ja runājam par finansējumu, tad komisija piekrīt, šeit ir nepieciešams investīcijas, privātās investīcijas, bet tā ir arī mums prioritāra joma Eh, struktūra fondu eh, piešķiršanas izteiksmē mēs šeit ar DigiRigio sadarbojamies. Apmēram 7 miljārdi ir iezīmēti laikā no 14. līdz 20. gadam tieši energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, kas ir trīsreiz vairāk nekā iepriekšējā finansēšanas periodā. Mēs eh, strādājam valstu griezumā, analizējam situāciju katrā valstī, raugāmies, cik līdzekļi aizgājuši katrai konkrētai valstī, kādām nozarēm, kādiem projektiem. Uh, Uh, pa kategorijām, un DJ Rīdžā šeit nekādas uh, uh, ierobežojums nav noteicis. Iespējams, drīzāk ir jautājums par to, kur vēl izvērsties. Un, un FC kā, kā ilgtermiņa finanšu tāds investīcija instruments, nu, tas vairāk tādas tā, tā kā finanšu iespējas paver. Bet arī šeit dalība valstis uh, Uh, ir atradušas iespēju piesaistīt līdzekļus, piemēram, Parīzi, Francijā, uh, tieši sociālo mājokļu būvniecības projektiem ir spējusi piesaistīt šos līdzekļus. Uh, ceturtām kārtām būtisks apsvērums, un šeit mani patiešām iepriecināja deputātu sacītais par šīm te uzlādes stacijām, iekārtām. Uh, ko mēs jau piedāvājam EPVD kontekstā, bet tas joprojām ir kas tāds noscīti jauns. E-mobilitāte, e-automobīļi, tā noteikti ir prioritāte daudzās valstīs, arī komisijai. Un šeit, nu, pie tā risinājuma ir iespējams nonākt pa dažādiem ceļiem, bet, nu, tas ir vecais labais jautājums par, par visu to nolu. Ar ko sāksim? Ar uzlādes stacijām, kamēr vēl nav automobīļu, vai sāksim ar automobīļiem un tad ieviesīsim uzlādes stacijas. Uh, Nu, viens no veidiem, kā sekmēt e-mobilitāti, tiešām ir uh, nodrošināt uh, šīs uzlādes iespējas kā dzīvojamos rajonos, masīvos, tā arī uh, pilsētu centros, uh, nedzīvojamās pilsētu teritorijās. Uh, Um, bet tad ir, protams, jautājums par izmaksām. Vidējā, izmak vidējā izmaksu pozīcija ir 2,5 tūkstoši nedzīvojamās ēkās, biroja, pie biroja garāžā, piemēram, Uh, desmit uh, automobīļus, kur var novietot šeit, renovācijas izmaksas uh, ir nesamērīgi lielas. Tā kā no vienas puses uzlādes iekārtas uzstādīšana nav pārāk dārgs prieks, bet mums ir jāspēj pareizi motivēt, pareizi stimulēt, norādot uz to, kas būs nepieciešams nākotnē. Uh, ka šeit ir iespēja saņemt atbalstu līdzās tam, kas jau, ko jau paredz infrastruktūras direktīva, un tad, ja šād, ar šādu uzlādes iespēju būs aprīkot kaut vai viena no desmit uh, automašīnu vietām garāžā, tas jau būs pozitīvs signāls, tas jau būs tā teikt āķis lūpā, lai panāktu kādas, kādas uh, pozitīvas izmaiņas. Bet tas ir tikai sākums. Tālāk šis mm, enerģi, energo trūkums, enerģētiskā nabadzība. Nu, energoefektivitāte kopā ar dažādiem sociāliem pasākumiem, programmām sevi, ne, sevi nes milzu potenciālu, um, panākot pozitīvas pārmaiņas arī sociālā plāksnē. Bet jau EPVD kontekstā mēs jau esam noteikts apsvēru aprēķinus izdarījuši, uh, Uh, cik uh, mājasaimniecību būtu iespējams izraut no šī, šīs energo nabadzības uh, nagiem. Tā ir runa par vairākiem miljoniem mājasaimniecību visā Eiropā, un ja tiktu īstenoti EPBD pasākumi un atsevišķi pasākumi no šeit paredzētajiem, plus vēl um, dažādi, tad mm, šeit mēs varētu jau, jau būtiski mainīt situācijas pozitīvo pusi tīri ar energoefektivitātes pasākumiem. Vēl kas tika pieminēts, kas arī mūsuprāt ir svarīgi. Viss, kas saistīts ar, ar digitalizāciju, ar šo uh, savienoto pasauli, uh, viedo uh, infrastruktūru, uh, ka varētu tikt ieviest šāds vieduma indikators infrastruktūrai ēkām. Uh, kas, kas sevi atspoguļotu arī, arī nu, tādus parametrus kā platjoslas pieslēgums, tur šķiedras pieslēgums jaunās ēkās. Um, pie tā strādājam, te ir tiešām iespējas uh, rīkoties, un šeit labprāt pieņemsim jūsu ierosinājumus. Vēl kas paralēli tam, par ko spriež Envī vai nu pats sprieda veselība, gaisa kvalitāte telpās. Šeit tiešām ir vēl jāatrod īstais līdzsvars, bet jūs to ļoti labi jau paši zināt, ka NV komitejas referents to tiešām ļoti tā izteikti pasvītro, ka gaisa kvalitāte telpās pilnīgi noteikti ir tāds aspekts, par kuru ir jārunā spriežot arī par energoefektivitātes pasākumiem. Vēl par energo, atjaunojumiem energoresursiem gribēju ko sacīt. Paldies, saka priekšsādātājs eh, Bensena kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Nu, pirmkārtām paldies kolēģiem par komentāriem. Es uh, ar prieku turpināšu sadarbību ar ēnu referentiem, ar visiem citiem kolēģiem, kam ir ierosmes, kam ir idejas. Uh, eh, tā tad uh, termiņš komentāru grozījumu iesniegšanai jūnijas sākumā, jo to nosauca. Vairāk kolēģi jau izteicās par konkrētiem pantiem, bet galvenais mums ir jāpaturprātā galvenais eh, - energoefektīvas ēkas, lai kādi energoresursi tiktu izmantoti, tam ir jānotiek efektīvi, ehm, tādā rentablā veidā atbilstoši eh, citiem, citiem principiem, kas ir šajā ziemas paketē. Un 27 valsts ir izdarījušas atšķirīgas izvēles, uh, tāpēc šai, šai direktīva ievēro tādu tehnoloģisku neutralitāti, bet ir būtiski, lai itin visas dalība valstis uzrādītu rezultātus, sasniegumus. Un mēs jau runājam, komisija runāja par investīciju banku, par struktūru fondiem, par EFSI. Jā, tik tiešām ir ļoti būtiski, lai šeit būtu tāda sinerģija, bet tas viss būs veltīgi, ja neiesaistīsies privātais kapitāls. Un varu tikai atkārtot, ka mūsu priekšā joprojām ir milzīgs izaicinājums, milzīgs uzdevums, uh, ir nepieciešams uh, plašs, maksimāls atbalsts no, no, no šī nama, no šī parlamenta. Uh, šād, šīm pārmaiņām mums ir visiem jābūt vienotiem, piemēram, lasot par to, kas notiek padomē. Es to saprotu tā, ka viņi vēlas vienkārši maksimāli atšķaidīt, novājināt šo priekšlikumu uh, Mm, mums šeit ir iespēja pasvītrot, ka te ir runa par potenciālu, uh, par uh, mazāko energoresursu patēriņu, par uh, aizbēgšanu no energo nabadzības, ka runa ir par darba vietām, jaunām darba vietām, par apgrozījumu maziem vidējiem uzņēmumiem. Es domāju, ka mums tagad, kad to apzināmies, uh, Eh, es domāju, esiet visi laipni aicināti manā kabinetā, nāciet ar savām idejām un ierosmēm. Jā, tik tiešām paldies, saka priekšstādātājs, lūdzu ievērot visus termiņu grozījumu iesniegšanai šī gada 8. jūnijas, nu, apmēram divas nedēļas. Eh, paldies ēnu referentam, ēnu referentiem, bet, nu, protams, protams, arī Bensena kungam, paldies visiem komisijā, visiem, kas piedalījās. Tagad viedokļu apmaiņa ar Patriku. Eh, kāju Eiropas aviācijas drošības eh, tātad, asociācijas eh, priekšsēdētāju. Aviācija ir, ir ļoti nozīmīga tautsaimniecības nozare. Šī nozare dod būtisku ieguldījumu ES tautsaimniecībā kopumā un tieši vai netieši nodrošina 5 miljonus darba vietu Eiropiešiem. Uh, ģenerējot 300 eh, miljārdus eh, kopējā iekšzemes koproduktā. Un 15. gada nogalē komisija eh, apstiprināja ES aviācijas stratēģiju, par kuru arī parlaments pieņēma savu rezolūciju, kura tika apstiprināta burtiski pirms pāris mēnešiem. Nu, aviācija iet, iet, tad, tad, aviācija iet kopā ar civilu aviāciju, arī ar, ar kosmosu lielā mērā, ar Eiropas satelītu industriju un, un tādām tehnoloģijām kā Ignos un Galileo. Bet, nu, mm, tiešām sveicu Patriku Kāju, Eiropas aviācijas drošības aģentūras pārstāvi. Lūdzu, Kāja kungs, jūsu ievadvārdi. Liels eh, paldies priekšsēdētāji, eh, cienījamie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man ir paties gods šeit būt jūsu priekšā, iepazīstināt jūs ar mūsu skatījumu mm, kā aviācija var eh, dot savu ieguldījumu Eiropas Savienības saimnieciskajā izaugsmē, darba vietu radīšanā. Un iesākumā nu, tādos eh, ļoti tādiem plašiem otas triepieniem par to, ko tad mēs darām. Mūsu mērķis ir maksimāli augsts eh, caurmēra drošības līmenis ES aviācijā, mūsu pilsoņu interesēs. Nu, tas ir tā vispārīgi plakātiski, bet tā ir patiesība. Mēs iestājāmies par ES eh, gaisa pasažieru interesēm, arī par Ķīnas, Āzijas, Āfrikas uh, pilsoņu interesēm lidojot, teiksim, ar, ar Airbus gaisa kuģiem Eiropas aviolīnijās, kas ir zināms tā mazāk un ko vēlos pasvītrot. Tas, ka mūsu mandāts šobrīd, jau šobrīd paredz to, ka mūsu atbildība ir arī vides standārta ievērošana, certificējot gaisa kuģu dzinējus, gaisa kuģus kā tādus, uh, to, to ietekmi uz vīdi, pārbaudām to atbilstību standartiem. Mēs certificējam visus Eiropā ražotos produktus, tā vietā, lai to darītu 28 valstis, 28 reizes, kā tas bija pirms mūsu aģentūra tika izveidota. Mēs certificējam vienu vienīgu reizi, teiksim, jaunu Airbus gaisa kuģi, un viss līdz ar to ir padarīts. Un, protams, tas ir mūsu pienesums eh, starptautiskajā aviācijā, nodrošinot iestājoties par ES industrijas interesēm eh, starptautiskajā arēnā. Un visbeidzot, eh, iekavās redzat, esmu norādījis to, ka mēs iestājāmies par Eiropas, tā teikt, drošības standārtu eksportu un mūsu, arī mūsu produktu, nu tādu eksporta veicināšanu. Tas nav tāds tiešs uzdevums, atšķirībā no mūsu amerikāņiem, no federālās aviācijas drošības pārvaldes, kur viņa, viņu šajā te uzdev, darba uzdevumā ir skaidri uzrakstīts uh, propagandēt uh, Amerikas aviācijas industrijas uh, iz, industriju pasaulē. Nu, mēs esam tādi delikātāki, diskrētāki, uh, bet cenšamies to darīt. Nu, tā tad uh, mūsu aģentūra tika izveidota pirms 15 gadiem. Šobrīd mūsu rindās ir ap 800 cilvēku, darbinieku. Mūsu mītne ir ķelnē. Uh, EAS apvieno 28 ES dalībvalstis plus 4 uh, asociētās valstis. Šveice, Norvēģija, Islanda, Lihtenšteina. ko vēl ir vērts pieminēt. 70% no mūsu budžeta nodrošina nozare. Tā tas bija 2016. Eh, gadā budžeta kopjums bija 96 miljoni, 39 miljonus atvēl ES budžets, 7 miljoni ir trešo valstu uh, pienesums arī atsevišķi, eh, atsevišķu, tas nāk no dalības dažādos starptautiskos uh, projektos šis te ES budžets, budžeta daļa mm, ir, ir, ir paredzēta tikai un vienīgi regu, regulējošam darbam, tātad pārskatam, pāraudzībai, eh, regulējumu sagatavošanai. Kādi ir mūsu lielākie uzdevumi, izaicinājumi mūsu priekšā? Mm, ne tikai mūs, eh, kā aģentūru, bet arī dalību valstis eh, dara bažīgus budžeta samazinājuma draudi personāla piesaistas grūtības, jo kaut arī nozare finansē 70, mūs par 70%, eh, tā arī vairāk prasa, eh, tā norāda, ka vēlētos paturēt eh, naudu savā kabatā, savām vajadzībām, savu mērķu īstenošanai, tā kā naudas trūkums ir aktualitāte. Mēs saskaramies ar daudziem jauniem tādiem novatoriskiem biznesa modeļiem, kad Eiropas uzņēmumi uh, gaisa pārvadātāji eh, ir ES, ASV kop uzņēmumi, bet ir arī tādi Eiropas uzņēmumi, kas nomināli ir Eiropas uzņēmumi, bet eh, ražo tikai un vienīgi Ķīnā vai citās pasaules valstīs. Cits tāds nu, izaicinājums ir tas, ka arī šī nozara digitalizējas, virtualizējas, tas sevi nes eh, riskus, kiberdrošības risku, piemēram, Tā ir vēl viena tēma, par ko vēlos izteikties - draudi drošībai. Šis, šis, šī sasaiste starp draudiem, starp drošības draudiem un no šo eh, nekaitīguma, ne, ne, ne, nebīstamības uh, dimensiju, nu, kaut vai nesenā ziņa, ka amerikāņi grasās vispār uh, aizliegt ienākošos reisos uh, klēpju datorus uh, salonā. Uh, Eh, nu, šeit eh, tā tad runa ir par to, ka nozarē viss eh, strauji mainās un attīstās, droni strauji attīstās, kļūst arvien populārāki, vēl pirms brīža par to neviens nespēja pat iedomāties, ka tas tā varētu būt. Ehm, tas ir plašs darba lauks. Un vēl tikai divi tādi pieturas punkti, kurus vēlos īpaši akcentēt. Kā tad mēs atbalstām mūsu nozari starptautiskajā arēnā, starptautiskajā tirgu, un otram kārtām, kā varam garantēt to, ka mēs esam maksimāli labvēlīgi jaunu tehnoloģisku risinājumu ienākšanai praksē. Pirmkārt, mūsu tāda no nu, starptautiskā klātbūtne. 80% no uh, Eiropas uh, produktiem, Eiropas produkcijas tiek pārdoti citur pasaulē atbilstoši starptautiskiem, no, nu, eh, starptautiskam regulējumam, reģistrējot kādu gaisa kuģi vienā valstī, šai valstī tad ir pienākums to arī certificēt. Proti, ja Airbus pārdod gaisa kuģi Vietnamai, nu tad Vietnamai tas ir jāsertificē. Un vairāku valstu gadījumā tiek veikts tikai un vienīgi tāds administratīvs izvērtējums. Tik līdz viņi uzzina, ka EASA ir certificējusi, tad viņi uzliek apakšā savu parakstu. Viņiem pašiem savas certifikācijas kapacitātes nav. Bet uh, ir valsts, kurās mēs saskaramies ar, ar, ar grūtībām, ar pretrunām, un tā rezultātā mums ir nepieciešams atbalsts, jāatbalsta ES produktu noiets, lai noteiktu valstu atbildīgās iestādes tad varētu certificēt Eiropas kādu produktu. Tāpēc esam noslēguši vairāk kā 120 tādus eh, darba attiecību līgumus, norunas, eh, kas, kas atrunā mūsu principā sadarbību ar, ar noteiktām trešajām valstīm. Ir, ir neskaitāmi satrapējas atzīšanas, divpusēji nolīgumi, piemēram, ar ASV, Kanādu, Brazīliju ir mums eh, četras eh, pastāvīgās pārstāvniecības Kanādā, Monreālā, ASV Vašingtonā, Ķīnā, eh, Pekinā, kā arī Singapūrā. Mums ir pieci, pieci darbinieki, tā teikt, plus simt, simt, salīdzinājumā ar 150 šādiem pārstāvjiem, ko nodarbina amerikāņu federālā aģentūra. Eh, nu, viņu uzdevums tad ir iestāties par mūsu preci, mūsu produkciju pasaules tirgū. Eh, izpēta un izstrāde. Salīdzinot tos līdzekļus, kas tiek atvēlēti izpētē izstrādē ASV un Eiropā aviācijā, nu tad tie ir 900 miljoni ASV dolāru gadā Amerikā, 880 miljoni eiro gadā Eiropā. Bet, ja paskatāmies uz sadalījumu, šie pīrāgi izskatās atšķirīgi. Pie amerikāņiem ir divas lielās programmas - FAA federālā programma un NASA īstenota programma, kur pretī Eiropā ir vairāk kā 20 dažādas programmas, tostarp nacionālās programmas, kas, kas lielā mērā pārklājas un dublējas. Plus šajā izpētes komponentē kādi 20 miljoni gadu mm, tiek eh, atvēlēti eh, ASV, kur pretī pie mums ap 4 miljoniem. Un no šī, šī pīrāga struktūra eh, ir tā, kas ļauj amerikāņiem daudz ātrāk reaģēt uz kādām pārmaiņām. Amerikāņu aģentūrai pašai savs, savs pētniecības centrs, kur ir 2000 darbinieku, bet pie mums ir 30 eh, šie izcilības centri, kur, kur uh, varam uzdot jautājumu un saņemt no katra dažādas atbildes. Uh, un, un šos jauninājumus ieviest praksē, aprobēt praksē ir grūti un smagi. Uh, vēl uztraucošāk ir tas, ka Ķīna, Japāna, Dienvidkoreja arvien aktīvāk investē uh, struktūrētā veidā tieši pētniecībā un izstrādē. Un Ja salīdzinām to visu ar to, kāda situācija ir pie mums, tad mūsu aģentūra, aģentūrai principā izpētē izstrādē naudas nav. Mums ir jāizmanto mūsu piešķirtā, mums piešķirtā ēs budžeta nauda, lai kaut ko varbūt atvēlētu izpētei, un to mēs arī cenšamies darīt. Ļoti konkrētu drošības apsvērumu kaut kādu no jautājumu tur, tur pētīšanai. Ja, teiksim, amerikāņi šobrīd eh, ir noraizējušies par to, ka, teiksim, eh, lidmašīnas bagāžas eh, nodalījumā var aizdegties vai uzsprāgt litija jonu bateriju kādā laptopā, un tad viņi momentā tur var uh, um, taisīt eksperimentus, uh, testēt, uh, pētīt, bet pie mums nav pat šīs tiesiskās regulējošās struktūras, lai, lai kaut ko te vispār sāktu pētīt. Uh, nu, šeit it kā varētu kaut ko mēģināt dabūt caur apvārsni 2020, bet tie būtu, tas būtu ļoti nenozīmīgas summas. Uh, pētniecība salīdzinot ar to, kas, kas būtu nepieciešams un vispār vēlams, uh, Ah, ir, ir, ir eh, niecīga. Un, visbeidzot, mums nav, kā jau teicu, mehānisma ah, pēkšņu ārkārtas, ārkārtēji nepieciešamu pētījumu finansēšanai. Un, ja raugāmies nākotnē, nu tad zinu, ka jūsu komiteja izstrādās jauno R&D uh, ah, regulējuma un, un finansējuma kārtību. Uh, nu, vēlētos, lai šajos plānos un iecerēs uh, tiktu pārskatītas prioritātes uh, trans, ga, transporta, starp gaisa transporta nekaitīgumā, nebīstamības un, un arī uh, vides aizsardzības aspektu mm, pētījumu mm, finansēšanā, veikšanā. Esam gatavi uzņemties atbildību uh, par to visu, piedāvājot standartizētu tādu kārtību sistēmu Uh, atbalstīt uh, jaunāko atziņu, ieviešanu un aprobēšanu praksē. Ir arī mūsu pamat dibināšanas regulas uh, pārskata process joprojām, un tā doma ir tāda, ka nākotnē mums būtu jākļūst par tādu koordinējošu struktūru arī pētniecības un izstrādes laukā tiek paredzēts Ehm, ka mums būtu daudz aktīvāk, drosmīgāk jāuzstājas eh, starptautiskajā arēnā. Ehm, un nu, tās visas ir tādas labas, skaistas ieceres. Paldies! Paldies par prezentāciju un. We'll go to our discussion. Un tagad mēs ķersimies pie diskusijas Eiropas aviācijas drošības aģentūras direktors, cik ilgi jūs jau esat amatā? Četrus gadus. Pīpērkungs, pirmais runātājs. Um... Runāšu vācu valodā. Liels paldies par pārskatu, ko jūs mums uh, sniedzāt par EASA Eh, darbu, un eh, ja mēs domājam par eh, lidmašīnu reģistrāciju, tad līdzīgi tas ir kā ar dzelzceļa aģentūru Eiropas iekšējā tirgū. Tas viss ir ļoti iespaidīgi. Mēs vēlamies jūs atbalstīt. Bet es gribu, gribu uzdot arī kritiskus jautājumus. Jūs saucat sevi par Eiropas aviācijas drošības aģentūru vai iestādi. Un ir arī Eirokontrola, kas ir atbildīga par gaisa satiksmes drošību. Uh, eiro kontrolē 41 dalībvalsts, jums ir 32 dalībvalsts, jūs runājat par uh, naudas trūkumu, vai nebūtu labāk jums uh, ciešāk uh, sadarboties ar eiro kontroli, izmantot sinerģijas, jo mm, uh, tas uh, vajadzētu Eiropas Savienībā domāt par pragmātisku darbību, efektivitāti un par dublēšanās eh, novēršanu starp dažādām iestādēm. Nākamais jūs eh, lepojaties ar to, ka EASA eh, e regulā Eiropas parlaments prasa darīt vairāk Eiropā un es uh, esmu iepazinies ar šo regulu un nesaprotu, kādēļ EASAS uh, pienākumos tagad ietilpst uh, lidostu certifikācija. Ir taču nacionālie standarti, vispār atzīti standarti. Es gribu jautāt, vai šeit neveidojas dubult birokrātija, kas atkal izmaksās lielas naudas summas, un varbūt, ka šīs izmaksas mums nav nepieciešamas. Un uh, trešais uh, punkts par uh, nu, plāniem ārkārtas situācijām. Tātad, ja kaut notiek incidenti vai kaut kas noiet greizi dalību valstīs, tad EASA būtu uh, iespēja kontrolēt uh, un iesaistīties, un es gribētu uh, jautāt, cik plašas ir šīs pilnvaras uh, attiecībā uz dalību valstīm, vai jūs tad, jums ir tiesības iejaukties, jūs gribat iejaukties šādu situāciju noregulēšanā. Paldies, tagad vārds Kolīčeka kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējā reizē, kad es diskutēju ar ESA pārstāvjiem, bija klāts daudz um, augst līmeņu vadītāju Un tā kā jūs, eh, jūsu dzimtā valoda ir franču, es izmantošu iespēju izteikties franču valodā. Es nezinu kāpēc, bet ESA eh, pēdējo divu gadu laikā vēlas piemērot tos pašus standartus, kas ir spēkā gan lielajām, gan maz, pavisam mazajām lidmašīnām un tas attiecas uz ultravieglajiem lidaprātiem. Tas ir pilnīgi bezjādzīgi. Tas nu, ir tieši tas pats, ka jūs attiecinātu vienas uh, standartus un tos pašus standarts auto mašīnai un velosipēdam. Turklāt tas var graut Eiropas tirgu šajā segmentā. Un uh, tas var izraisīt eh, arī zinām veida pretreakcijas, jo es eh, redzu, ka jūs vēlaties eh, mainīt ultra vieglo lidaparātu un citas kategorijas. Tas ir pirmais jautājums. Tāpēc, ka mm, tas ir tā būtu kā vēršanās pret Eiropas uh, industriju, un mums rodas jautājums, vai mēs varam at, um, mm, uzturēt šo rūpniecības segmentu. Nākošais jautājums, vai ir nepieciešams, um, ja jūs apstāties, apstiprināts nelielas lidmašīnas ar ietilpību līdz 19 pasažieriem, vai tas ir nepieciešams, jo tas izmaksāt ļoti dārgi. Šī segmentā daļas varētu attiecināt uz lielajām lidmašīnām, bet eh, mazajām tas varētu izmaksāt eh, mazliet par dārgu. Paldies, Likvekungs! <coughs> Euh, Paldies, Dominiks Rikē. Vēlos pateikties uh, mūsu viesiem par uzstāšanos. Jautājums ir visu laiku viens un tas pats, un tas ir apspriest arī citās diskomitejās. Uh, kāda ir gai, eh, aviācijas drošības eh, aģentūras lomi, jo tā attiec, eh, tā skata dažādus aspektus tehniskus, kas attiec uz dažādu procedūru, drošumu, gan lidojumu laikā, gan arī lidojumu drošības problēmas E, kas nav tik tīri tehniska, bet policijas rakstura, un šeit man ir jārunā par diviem angļu valodas iedzīviem safety un security, bet problēma ir kursā, kas e, aviācijas drošība un kur tā beidzas. Mēs redzam pēdējie pasākumi, ko eh, attiecībā uz laptopiem, ko vēlas ieviest amerikāņi. Un um, otrais jautājums, kā jūsuprāt var saistīt kopā aģentūras darbu, personālu misijas kopā ar izpētes misijām, ar koordināciju, ar e, intervences kapacitātēm? jo aviācijas drošības aģentūra nav izpētes aģentūra. Tā mēs redzējām, kā šeit ir vēl daudz darāmā ļoti koncentrētajai savienoto valstu politikai un ļoti izklādētajai Eiropas politikai. Tāds bija mans otrais jautājums, un trešais jautājums attiecas uz aģentūras misijas definīciju. Vai tā ir savietojama ar eh, komerciālu misiju un eh, kapacitāti ģenerēt papildu resursus? Mēs redzam, ka 75% Eh, nāk no Eiropas Savienības, savukārt Eiropas Savienība nosaka aizvien vairāk ierobežojumu personāla ziņā. Tātad šeit ir zināma nekonsekvence. Es nezinu, vai es pietiekami skaidri izklāstu šo savu šo viedokli, un es gribēju dzirdēt, kādas ir aģentūras direktora domas šajā sakarā. Paldies! Un tagad Eh, arī es gribētu pievienot pāris jautājumus citu uzdotajiem. Jo eh, par Eiropas aviācijas inst, eh, aģentūras savietojamību, kā darbu uzlabot no leģislatīva viedokļa. Viena iespēja būtu uzlabot situāciju ņemot vērā nākošo eh, pamatprogrammu, bet varbūt jums ir savi priekšlikumi par to, kā labāk nodrošināt eh, nozars konkurētspēju. Tālāk kiberdrošības riski. Kādus soļus vajadzētu spērt, lai šos riskus mazinātu? Paldies! Paldies par uzdotajiem jautājumiem un komentāriem. Ar jūsu atļauju sniegšu atbildes pēc kārtas. Pirmkārt, Pīper kunga jautājums par attiecībām ar Eirokontrolu. Eirokontrola ir īpaša gaisa satiksmes vadības aģentūra tā attiecas tikai uz gaisa navigācijas vadību, un pēdējo četru gadu lai, garumā mēs ar Eirokontrolu esam diskutējuši par iespējām labāk sadarboties, lai izmantotu viņu rīcībā esošo pieredzi. Mēs parakstījām pirms pāris mēnešiem vienošanos par sadarbību, par to, kā nodrošināt to, ka mēs eh, nedublējam viens otru darbības, un šobrīd mēs veidojam tehnisko ceļu karti, lai šo vienošanos ieviestu praksē. Eh, līdz ar to var teikt, ka attiecībās starp Eirokontrolu un EASA ir redzama gaisma eh, tuneļa galā. Tālāk par lidostu infrastruktūrām Lidostu mandāts tika piešķirts EASA 2009. gadā. EASA izveidoja lidostu eh, noteikumus, kas tiek ieviesti viscaur Eiropā un ieviešanas datums Eh, datuma beigas, beigu datums ir šogad. Tālāk ir atsevišķas valstis, Vācija konkrēti, kur situācija ir problemātiska, kur eh, atsevišķi iemeslu dēļ, kurus es neuzskaitīšu. Vai mums būtu jāpievieno jaunas prasības? tā jau esošajām valsts līmenī, jā, bet mēs pievienojam tik tikai e, prasības, kas nāk no IKO. Bija atsevišķas valstis, kuru standartos nebija ieviesti IKO standarti lidostu infrastruktūrām, un tāpēc atsevišķās valstīs situācija bija sarežģītāka. Citās pamatā tas. Uh, bija atrisināts tālāk par ārkārt rīcības plāniem. EASA kā tāda neveic nekādus ārkārtas uzdevumus, bet regulējumā ir norādīts, ka ir jānodrošina tas, lai ikvienā lidostā būtu pienācīga struktūra, kura rīkotos ārkārtas gadījumā. Un to mēs arī pārbaudīsim. Uh, Eh, līdz ar to mēs nesniedzam eh, vai neveidojam eh, ārkārtas darba pasākumu uzraudzību, vai tos nenodrošinām, bet mēs pārliecināmies, ka šī jomā jautājumi ir sakārtot. Tas ir tāds nozīmīgs jaunas temats, un es ceru, ka es atbildēju uz šiem jautājumiem. Tālāk par nākošajiem punktiem runājot, ar jūs atļaujies turpina franču valodā. Kopš stāšanās samatā es daudz laika pamanīju Eh, pa, eh, pavadīju, lai eh, reformētu mazo aparātu certificēšanu, jo, kā jūs esat pamanījuši, mēs ļoti daudz laika un enerģijas veltām, lai mazos lidaparātus certificētu tādā pašā veidā kā lielos. Tāpēc mēs esam izveidojuši mazās aviācijas ceļa karti, ko ap, apsveica visi nozarē saistītie, un šobrīd ir paredzēta mazo lidaparātu certificēšana, kas ir, eh, kas iz, nav tik dārgi izmaksājoša un tik ilga kā eh, senāk. Tālāk par ultravieglaģiem eh, lidaparātiem, kas ir ehm, šobrīd tiek certificēti nacionālā līmenī, mēs paši negrozījām neko šajā uh, E, likumdošanā. Atsevišķas dalībvalstis e, mainīs slieksni sākotnē ar, ar kuru EASA veic vai neveic certificēšanu. Un šeit ir diskusijas starp dalībvalstīm parlamentu un komisiju, ir viedokļi par un pret, bet skaidrs ir tas, ka ir aizvien vairāk MVU un uzņēmumu, kuri strādā ultravieglo lidaprātu jomā un kuri lūdz certificēt to lidaparātus. aparātus Eh, jo vislielākais tirgus ir amerikāņu tirgus šajā ziņā, viņiem nav jēdziena ultra vieglie lipar, lidaparāti, viņiem ir certificēti lidaparāti, un lai tos varētu certi, eksportēt, tie eh, lidaparātiem ir jātiek certificētiem. Nosaukšu pāris labus piemērus li, lidmašīnām, ko esam certificējuši ar jauno pieju, kas ir vienkāršāka nozarei un E, kas gūst lielus panākumus gan savienotajās valstīs, gan arī pie mums, jo mēs esam piemērojušies vajadzībām un tāpēc, ka ESA certifikāts tiek atzīts ārvalstīs, kas nevienmēr ir ar nacionālu certifikātu. Un es ceru, ka šeit es varēju. Esmu atbildējis uz jūsu jautājumu. Tālāk atbildot Rikai kungam kur sākas un kur beidzas e, drošība un drošums, līdz sabiedrībām ir laba definīcija šim tematam, sakot, ka lidojuma e, drošība attiecas uz lidojuma integritāti. Tā tad e, drošība nodrošina lidojuma integritāti, var eh, atrast, iekāpt eh, lidmašīnā kāds terorists vai nelīdzsvarot cilvēks, tādi ir aizvien vairāk, kuri eh, š, sāk aizskart citus pasažierus vai um, lidojuma pavadoņus. Tas ir personas nolūks skaitīt, kas var ietekmēt lidojumu drošību, jo tas eh, var tikt, eh, var iesaistīt lidojumu pavadējuņus, kuriem ir citas funkcijas. Eh, šīs ir ļoti ilgas debates, es nevēlētos tās novest līdz galam, vai sākt šodien, taču ir skaidrs, ka Eh, aizliegums ienest eh, lidmašīnas salonā eh, portatīvos dators, mēs radām drošības problēmu, novietojot tos kravas nodalījumā, kur nevienmēr ir ugunsdēšanās iekārtas Tālāk jāredz, ja šādus soļus par amerikāņu, ko tad darīsim mēs? lai e, novērstu to, ka drošuma un drošības riski e, viens otru nepārsniedz. Protams, amerikāņi jau ir savs skatījums uz drošuma riskiem, un mums ir jāizlēma, kur tad mēs latiņu noliksim drošības ziņā. Tālāk runājot par izpēti, un es atbildēšu uz eh, priekšsēdētāju jautājumu šajā sakarā. Manuprāt, ir vajadzīgs pirmkārt vairāk eh, koordinācijas par tematiem, kuri attiec uz gaisa lidojumu drošību, un visa Eiropas Savienības izpētes politika tiek īstenota ar nolūku eh, piesaistīt eh, līdzfinansējumu, lai veicinātu inovatīvus produktus, bet tas notiek uz eh, tādas izpētes rēķina, kas nav saistām ar ražošanu un kur ir jāveic neatkarīgi izpētes izpēte pār to, kā var aizdegties uh, eh, datoru baterijas. Uh, to neveiks Airbus industrija, to veiks, tas ir jāveic Eiropas Savienībai. Vai, piemēram, kad lidmašīnā jums lūdz izslēgt eh, mobilo telefonu, ir bijušas izpētījumi pār uh, Eh, mobīlo telefonu ietekmi uz bortiekārtām, eh, kas ir pilnībā veikts Savienotajās valstīs. Lūk, šie ir temati, kur ir vajadzīgs mehānisms, kas dotu iespēju finansēt pētījumus, eh, aiz kuriem nevienmēr seko kāds industriāls izstrādājums. Un būtiski ir, lai mēs varētu noteikt būtiskos tematus uh, aviācijas drošībā. Tāpat, un šeit uh, nozara ir gatava mūs atbalstīt, mums ir jābūt gataviem iesaistīties izpētes procesā, lai izveidotie uh, produkts pēc tam varētu tikt certificēts no mūsu puses. Un visbeidzot, domāju, ka ir jāveido tehniskās izcilības centri. Eiropā, Savienotajās valstīs tādi ir 13. Man bija iespēja eh, piedalīties ko, vairākos centros, kur tikta pētīt eh, Eh, sprākstvieliedarbība, kur tika veikti vēl citi pētījumi, un eh, nereti tiek eh, slēgts uzreiz līgums ar universitāti, kādu universit, no universitātēm, kuras sadarbosies ar šo izpētes centru. Un visbeidzot, Sarike kunga jautājumu mm, par komerciālo uh, Uh, pusi. Kā jūs varat būt neatkarīgi, ja jūs apmaksā nodar, nozari? Mūs apmaksā nozari un viņa konkurence. Tas garantē mūsu neatkarību. Domāju, ka visos gadījumos, kad ir bijušas grūtības, uh, kur mums bija jāsagatavo atzinums par drošumu, mēs nekad neesam vadījušies no komerciāliem vai finansiāliem argumentiem. Tādas uh, Eh, garantijas mums ir bijušas līdz šim, un to respektē ne tikai mūsu rūpnieki, bet arī eh, konkurenti un citas starptautiskās aģentūras, un tas ir eh, nosacījums sine qua non, lai mēs paliktu neatkarīgi. Un visbeidzot, Buzekungs par kiber drošību. Kiberdrošības eh, jautājumā ir divi aspekti, pie kuriem jāstrādā. Pirmais ir apzināšanās un gatavība. Tas nozīmē, ka mums ir jāapzinās tas, ka iespējams pastāv cilvēki, kuri vēlas um, īstenot uzbrukumu aviācijas sistēmām. Gatavība nozīmē to, ka ikvienam dalībniekam aviācija ir jābūt savai drošības sistēmai, tad tas ir obligāts pasākums, tas ir jāveido uh, visiem. Tas ir pirmais pilārs, un otrais pilārs ir informācijas sapaļi. Mēs dzīvojam ļoti mainīgā pasaulē, informācija ir pieejama un mums ir jānodrošina tas, lai visiem tik būtu pieejama informācija par riskiem, par um, piedāvātiem risinājumiem un tā tālāk. Mēs strādājam pamatā pie diviem aspektiem. Pirmkārt, lai nodrošinātu to, kā visiem spēlētājiem ir kiberdrošības menedžmenta sistēma, ka viņi apzinās kiberriskus, līdz ar to mēs organizējam dažādas konferences, skaidrojam, um, kāda ir riska un tā tālāk un otrā aspekta sakarā. Mēs veidojam tīklojumu kas ir saistīts reālā laikā, kur notiek apmaiņa pār kiberdrošības jautājumiem un notiek, notiekošiem kiberuzbrukumiem. Liels paldies! Es domāju, ka noteikti ir iespējams iesaistīt, iesaistīt Eiropas pētniecības centru noteiktos aspektos, uh, jo, uh, kā jūs norādījāt, uh, Mm, šeit ir jāpēta noteikti produktu ietekme, un uh, to varētu darīt Eiropas kopējais pētniecības centrs. Liels paldies uh, direktoram Patrikam Kī. Uh, vēlos atvainoties par to, ka nepareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Uh, nebiju īsti pārliecināts par to, kā tas pareiz būtu jāizrunā. Liels paldies jums par prezentāciju, par sniegtajām atbildēm, par diskusiju un pārējām pie sestā punkta par priekšlikumu. Uh, nolūkā saglabāt pašreizējo darbības jomas ierobežiem attiecībā uz aviācijas darbību grupām un sagatavoties globālā tirgus pasākumu ieviešanai. Eh, Tā tad eh, attiec ir eh, runa par Eiropas emisiju tirzniecības sistēmas attiecināšanu uz uh, Uh, lidojumiem uh, no trešajām uh, valstīm. Pašreizējā likumdošana paredz izņēmumus līdz 2017. gada beigām. Un vārds atzinuma autoram Werneram Langenam. Jā, mm, centīšos izteikties īsi. Tātad, kā jau priekš priekšsēdētājs norādīja, tā tad ir runa par uh, regulu, ar kuru maina direktīvu par uh, emisiju tirzniecības sistēmu aviācijā atbildīgā uh, komiteja ir NV un mums un transporta komiteja ir jāsagatavo atzinumi. Referenti ir Gerlings kundze. Un tā tad ir uh, pausts atbalsts uh, šim uh, priekšlikumam un arī manā atzinumā šī e, emisiju tirsniecības sistēma tika ieviesta Eiropas Savienībā no 2012. gada, pēc tam tā tika grozīta 2017. gadā, ņemot vērā iespējamos konkurences izkropļojumus un šī Eh, mums jāņem vērā sistē, eh, kāda ir sistēma pasaules mērogā un noriek tošās sarunas, lai eh, nenostādītu Eiropas uzņēmums neizdevīgā situācijā. Tādēļ ir jāparedz izņēmuma pagarināšana aviācijai. 2016. gadā IKO ietvaros uh, tika izvirzīts mērķis stabilizēt emisijas aviācijas sektorā 2020. gada līmenī un ieviest atbilstošu instrumentu no 2021. gada. Šī sistēma saucās Korsija, starptautiskās aviācijas radīto CO2 emisiju izlīdzināšanas un samazināšanas schēma un komisija uh, ierosina uh, saglabāt uh, ierobežoto piemērošanu, kuras termiņš uh, līdz šim beidzas 2017. gadā. Un tā tad šo uh, sistēmu pagarināt uz emisijām, kas nepārsniedz 1000 tonnas gadā. Un uh, Komisija ir paredzējusi informēt padomu parlamentu par attīstību starptautiskā mēroga. Un komisija e, tiks pilnvarota sagatavot deleģētos aktus, e, kuru, kuri parlamentam būs jāapstiprina. Un uh, mums ir uh, ierobežots uh, uh, termiņš, un pēc šīs dienas atzinuma izskatīšanas, tātad līdz 1. jūnijām, pulksten 12. Ir uh, jāiesniedz grozījumi. Mēs balsosim par, div, uh, par šo atzinumu 21. jūnijā. Uh, Eh, manā atzinumā tiek atbalstīts komisijas priekšlikums, bet ir eh, sagatavoti astoņi grozījumi kopā. Divi svarīgākie ir tādi, eh, ka Eiropas tiesa nesen ir nolēmusi, ka um, t, lidojumu iekļaušana no trešajām valstīm nav pretrunā ar starptautisko tiesību normām, bet mēs ierosinām svītrot šo rīnkopu, jo var rasties liela konflikta ar ASV un Krieviju. Un tālāk komisija Es gribētu aicināt uzdot komisijai samazināt šos mērogus un vienlaicīgi mums būtu jāpaliek par paraugu citiem un tādēļ vajadzētu veikt izvērtējumu par to, kā jaunā sistēma Korsijā uh, Uh, darbotos no 2021. gada un kā šī sistēma varētu pastāvēt uh, uh, līdztekus ar Eiropas ETS sistēmu. Tātad, kā šīs sistēmas varētu pastāvēt paralēli pēc 21. gada. Paldies, tas arī viss man īsumā. Paldies, tagad uzstāsies uh, Demontes kundze uh, S un D grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, vispārēji komentāri sākumā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi uh, rīkoties emisiju kontekstā aviācijas nozarē Nu, ja mēs paraugāmies, kā pieaug transporta apjoms šogad, tas ir bijis divciparu skaitļos, un tas viss mums ir jāņem vērā. Vēlos pateikties referentam. Manuprāt, komisijas paredziet, paredzētie pasākumi ir ļoti eh, vērienīgi, tāda šī 40% kvota. Un kā tas sasaucas ar 1990. gada līmeni, jā, tas ir ļoti tālējošs mērķis, bet mums ir jāizvirza vēr, vērienīgi mērķi un pēc iespējas ātri jāapstiprina šis priekšlikums. Mums būtu jānodrošina tas, lai mūsu saistības saskaņā ar ET sistēmu tiktu izpildītas un mums jārīkojas ātri. Pašreizējais aptvērums būtu jāsaglabā, proti jāaprobežojas ar lidojumiem EEZ ietvaros. Un attiecībā uz IKO un globālu šādu pasākumu piemērošanu būtu jāatliek jebkādi lēmumi par ETS līdz 2021. gadam, kad būs skaidrāk situācija attiecībā uz starptautisko vienošanos. Šobrīd mums šādas informācijas gluži vienkārši nav. Eiropas Savienībai un tās dalību valstiem jābūtu uh, gatavām veikt arī izvērtējumu pēc 2020. gada. Un Eiropas parlamentam ir cieši jāsadarbojas ar Eiropas komisiju, lai risinātu jautājumu par emisijām aviācijas nozarē. Kopumā es atbalstu šo atzinumu un arī iesniegtos grozījumus. Bet esmu arī paredzējusi iesniegt uh, papildu grozījumus, lai viss būtu pēc iespējas precīzi, un, bet kopumā atbalstu šo priekšlikumu. Paldies, Gerlings kungs. Dank u, voorzitter, en goedemiddag iedereen. Ja, paldies, Esiet sveicināti šeit pēcpusdienā, kolēģi, arī es vēlos pateikties referentam par sagatavotu atzinumu. Piekrītu arī iepriekš runājušiem kolēģiem, ka šeit netrūkst labu elementu. Uh, mani tiešām prieks par, par tiem akcentiem, kas salikti šajā atzinumā, uh, proti aviācijas kā nozars konkurētspēja, mm, arī jūsu piedāvātie termiņi ir, ir pamatoti labi Un kā eh, arī veic ļoti nozīmīgu darbu, mums ir jāatrod šis labais līdzsvars starp eh, saimnieciskiem apsvērumiem un vidi, ekoloģiju. Eh, tas ir gandrīz izdevies, tikai šis un tas pietrūkst, ko ir cerams iespējams novērst. Es nāku no Zāventemas. Es labi apzinos, kāda ir lidostas nozīme vietējā un, un valsts tautsaimniecībā. Uh, Mm, Allaži ir jāmeklē tas īstais līdzsvars starp uh, vides apsvērumiem, dzīves kvalitātes apsvērumiem un uh, uzņēmējdarbību, uh, aviācijas kā nozares konkurētspēju un Tāpēc ir, ir, ir būtiski, lai, lai gūtas, gūtā peļņa caur, caur teiksim, izmešu šo kvotu tirzniecību tiktu novirzītas arī tālākai pētniecībai, tīrāku tehnoloģiju izstrādēji, um, lai tas būtu tāds labs ilgtermiņa princips, kas uh, dotu pozitīvu atdevi uh, un, un, un, un, un, un katalizētu arī tālākas pozitīvas pārmaiņas. Uh, Um, un tam visam ir jānotiek tā raiti, nevis tā, tā smagnēji ar, ar lielu piepūli. Mums ir jābūt savā, savā attieksmē tādiem pirmatklājējiem un, un, un nedrīkstam kautrēties, izdarīt spiedienu uz ekau, uz citiem spēlētājiem šai, uh, š, uz šīs, šīs skatuves, uh, jo tikai tad sasniegsim uh, tos cerētos mērķus, kādi ir izvirzīti programmā Korsija. Un, uh, Mm, mūsu iecerēm ir jāatvēl pietiekams laiks, lai, lai šī tirgošanās varētu tā, tā labi sākties, bet lēmumus ir jāpieņem jau tagad. Ir būtiski arī, lai mums būtu rezervas plāns, plāns B, eh, lai mēs būtu gatavi dažādiem pavērsieniem, bet jebkurā gadījumā esmu, esmu gatava turpmākai sadarbībai ar referentu un ēnu eh, referentiem. Eh, Danundes kungs, pārstāvot zaļos. Jā, priekšsēdētāji, dzīvojam pasaulē, kur, kur klimats mums ir kā apgrūtinojums, kā, kā ierobežojošs faktors, un nedrīkstam uh, tagad pēc Parīzes līguma parakstīšanas uh, pieļaut to, ka turpinās saimniekošana pavecam. Uh, ar 21. gadu uh, Eiropas Savienībai būtu jāpāriet jau esošajā sistēmā uz, uz jaunajām likmēm. 50% izmešu vajadzētu uh, uh, tātad norakstīt uh, tajās, tajos maršrutos, kur valstis ir, kuras ir iekļāvušas jau Korsijā sistēmā. Un avi, aviācijas ietekme uz klimatu ir, ir, ir jāvērtē kopumā, nevis tikai tieši pārvadājumos radīto izmešu izteiksmē. Un tāpēc aviācijas radītājiem izmešiem būtu jāpiemēro reizinātājs, vismaz divi aviācijas nozare ir jāuzņemas, eh, protams, atbildība par, par eh, samazinājumiem pašā nozarē. Eh, un tad laika gaitā nebūtu pieļaujama pārmērīga atkāpšanās no uzņemtā kursa. Tāpēc iestājamies, lai komisija prasītu lineāru izmešu samazinājumu sākot ar 21. gadu. Tālāk, ETS sistēmā īpaša labvēlība būtu pieļaujama tikai tādās nozarēs, kur ir īpaši paaugstināts uh, tātad šis oglekļa aizbēgšanas risks. Aviācija nav šāda nozara. Lidojuma pašmaksā vienam pašzierim no Stokholmas uz Briseli ir viens eiro, tas ir nenopietni. Pat ja tātad izmešu šāda kvotas cena būtu lielāka, tik un tā šie pārvadājumi būtu joprojām rentabli. Tāpēc ir visādā ziņā jādod iespēju šim tātad, kvotu piešķīrumu tirgumu attīstīties. Paldies. Paldies goja vārdā, Seriki Atiskungs. Paldies priekšsādātāji. Savas grupas vārdā. Vēlos norādīt, ka mūsu mērķis ir panākt maksimālu izmešu samazinājumu un samazināt aviācijas vispār pārvadājumu intensitāti mūsu vides vārdā mums ir jāprasa maksimāla atbildība no piesārņotāja, no, arī no starptautisku pārvadojumu veicējiem, pārlidojumu veicējiem, ne tikai no tīri Eiropas iekšienē strādājošām avio sabiedrībām. Nav pieņemams tas, ka Eiropas Savienība tagad uh, uh, šeit uh, upurē citas svarīgas prioritātes, piemēram, sabiedrības veselību kaut kādu saimniecisku apsvērumu dēļ. Kritērijiem ir jābūt striktiem, stingriem, jo Eiropas Savienībai ir jādod savs ieguldījums tāda globāla līmeņa mehānisma tapšanā kas ir, ir labvēlīgs klimatam, nevis saimnieciski izdevīgs kādam. Šim instrumentam ir jābūt tādam, kas sargā sabiedrības veselību, kas sargā vidi, eh, kas minimizē radītos izmešus. Tāda lūk ir goja pozīcija. Paldies, Jāra Mirs neko nevēlas teikt līdz varam to dot vārdu Lorencai Grāfas kundzei, Digi Climate pārstāvei. Paldies priekšsādātāji, esiet sveicināti šajā pēcpusdienā. Vispirmām kārtām vēlos pateikties Langena kungam par to, ka tik raiti spējāt sagatavot šo atzinumu, atzinumu projektu, ka principā atbalstāt komisijas izvēlēto pieeju, komisijas piedāvājumu šai sakarā. Paldies arī visiem citiem, kas šeit izteicās. Kā zināt, Komisijas priekšlikums uh, atbilst mūsu šī brīža mandātam, kas, kas savukārt paredz, ka uh, tas atbilst arī IKO asamblējas uh, lēmām mm, izveidot šo korsējā sistēmu. Tas ir tāds globāls, tirgu balstīts mehānisms, kādā veidā risināt uh, tātad izmešu tirsniecības jautājumu laikā pēc 20. gada. Nu, tā ambīcija latiņa gan ir pavilkta stipri zemāk, nekā mēs būtu gribējuši, bet tas tomēr ir vērtējums kā ļoti pozitīvs solis, lai samazinātu starptautiskās aviācijas um, izmešus visas planētas gaisa telpā. Uh, it īpaši šajā laikā, kad spēkā ir, ir Parīze, uh, gaisa satiksmes apjomi, pārvadājumu intensitāte pieaug, aviācijas nozarei ir, ir jādara vairāk, lai rezultāts būtu vēl ievērojamāks, labvēlīgāks. Un šī rezolūcija, kas tika pieņemta pagājušajā gadā, tiešām ir pirmais solis, bet, kā daudz jau norādīja, vēl daudz, kas ir darāms, lai Korsējā kļūtu par, par realitāti, par ikdienu, jau sākot ar 21. gadu. Un šeit divus aspektus vēlos pasvītrot. Vispirmām kārtām mums nāksies vienoties par, par tā teikt, spēles noteikumiem, par to kārtību, kādā šī schēma tiks e, īstenota. E, ļoti nopietniem tādiem spēles noteikumiem, kas regulē tādus principus, kā kurš kuram atskaitās, e, kurš nodrošina visu, visu, visu, visu šīs pārskata kvalitāti, patiesīgumu. Mēs tam sekojam ir svarīgi, lai, lai godīgums, atklātība būtu sistēmas, tā teikt, mm, DNS neatņemama sastāvdaļa, uh, un lai tas viss arī godprātīgi un apņēmīgi tiktu īstenots dalību valstīs. Tā kā komisijas priekšlikums pilnā mērā respektē šo kontekstu, šos apstākļus, runājam par, par atbalstu turpmākām sarunām, par korsējā tālāku īstenošanu uh, nu, tad, tad mēs atzīstam to, ka tas tvērums ir e, Eiropas e, ekonomiskajā zonā tāds, tāds ierobežots. Mēs e, lēmām, ka rīkosimies tāpat kā vēl pirms tikau asamblējas, tas viens. Otrs, kas ir ļoti svarīgi, ir jāparedz pārskata kārtība tik līdz būsim tikuši skaidrībā, kā korsējā tiks ieviesta, kā tā darbosies. Uh, Mm, ko, ko darīsim mēs, ko darīs partneri trešajās valstīs, un vairāki arī tādi principiāli aspekti komisijas priekšlikumā, kas, kas dažiem no jums ir labi zināmi, piemēram, tas, ka šeit mums ir jārīkojas ļoti strauji, izlēmīgi, apstiprinot šo priekšlikumu uh, nevēlāk kā līdz šī gada beigām, tā lai uh, tālāk varētu raiti notikt uh, turpmākie soļi institūciju starpā, un, un, un mēs spētu vienoties par maksimālo tvērumu, proti, ka šī sistēma ir saistoša visiem starptautiskajiem lidojumiem, un skaidrs arī tas, ka šī brīža atkāpes un, un šis pārskata status ļauj Eiropai izdarīt uh, nepieciešamos manevrus, lai, lai situācija ievirzītu mūsu labvēlīgā vēlamā gultnē tuvākajos gados, tuvākajā nākotnē, un jau ieplānotu ETS sistēmas eh, pārskatu kādā noteiktā brīdī. Un, protams, mūsu ieskatā šim, šis pārskats būs, būs ļoti nozīmīgs. Tas ir labi jāsagatavo, jāveic visi priekšdarbi, ņemot vērā iespējamās, iespējamās kaut kādas pārmaiņu procesus IKO iekšienē, domājot par, par to, kā attīstīsies uh, aviācijas nozare, tās, tās, tās, kom, tās īpatsvars tautsainiecībā kopumā, izmešu kopapjomā un tā dinamikā. Mēs to visu, protams, darīsim, sekosim tam visam, tiklīdz būsim guvuši maksimālu skaidrību mūsu interesējušos jautājumos, nav no IKO, piemēram, bet mums ir jāspēj jau prognozēt, prezumēt, ko, ko varam sagaidīt un, un piedāvāt attiecīgus scenārijus, neko tā teikt neiekaļot akmenī, jo, jo šie, šie iespējamie scenāriji ir, ir vairāki. Nu, lūk, tas ir tas, ko vēlos, vēlējos bilst šajā brīdī. Paldies! Paldies! Visbeidzot, Langēna kungs vārds jums! Paldies! Vispirms vēlos pateikties kolēģiem un komisijai par pausto atbalstu. Tālāk CO2 izmeši uh, ir uh, pieauguši kopš 90. gadiem trīskāršojušies, ir tīpaši starp Āziju un Eiropu ir bijis strauši pieaugums. Un esam izvēlējušies citus uh, mehānismus, ir uh, modernie motori, uh, daudz efektīvāki, un tie ir palīdzējuši samazināt šos izmešus pat par 30%, bet šī ir ieviesta emisiju tirzniecības sistēma, bet tā nav efektīva, jo tiek visu laiku ierosināti papildu pasākumi. Ja būtu tikai emisiju tirzniecības sistēma, tad būtu daudz vienkāršāk uh, kaut ko panākt. Un, uh, kad tika ieviesta šī sistēma, tad tika pārmests, ka mēs um, uh, esam pret šo nozari vērsti, bet uh, Tagad uh, tiek piedāvāta arī starptautiska mēroga sistēma, un visiem būtu nepieciešama vienota sistēma. Es vēlos visiem pateikties un runājot par klimata mērķiem. 2016. Uh, gadā oktobrī jau ir beigušies uh, šie iepriekšējie uh, termiņi, un uh, es domāju, ka mums tādēļ jāpieņem lēmums, un es gaidu no kolēģiem grozījumu priekšlikumus. Paldies! Paldies, kolēģi! Paldies visiem, ieskaitot ēnu referentus, arī Eiropas komisijas pārstāvi. Paldies par šiem komentāriem. Termiņš grozījumu iesniegšanā. 1. jūnijas. Trīs dienas, kolēģi, saņemamies. Pārāk daudz laika nav. Paldies par to. Turpinām nākamais punkts. Itres brauciens uz Berek biroju Rīgā, Latvijā. Tas notika 20. un 21. aprīlī. Tātad īsa informācija, atskaita. It ITRE nosūtīja trīs mūsu kolēģus ceļojumā uz Rīgu. BEREK ir Eiropas Savienības aģentūra, kas tātad apvieno elektrosakāru regulātorus. Un mūsu komitejai šobrīd gatavošanā ir, ir priekšlikums, kas skar Berek darbību, un Tošenovska kungs ir referents, bet viņš uh, Nē, viņš par laimi ir arī mūsu vidū. Tā kā, Evžen, esi nu tik laipns un pastāsti padalies iespaidos par savu braucienu uz Rīgu Latviju. Paldies priekšsādātāji, paldies Jeržī. Es te tā jūtos mazliet vientuļi, tāpēc eh, teikšu, kā ir. Mūsu brauciens eh, kaut kā iegadījās īstajā laikā, īstajā brīdī, jo tieši kā reiz šobrīd rakstām tādu pārskatu par, par Berek eh, tādā likumdošanas kontekstā. Uh, Un mēs uz, uz Bereku devāmies trijatā, uh, referents plus divas ēnas. Un tieši tāpēc šis brauciens bija, bija tik, tik īsti piemērotā brīdī. Vispirmām kārtām vislielākais paldies tiem, kas organizēja, organizēja šo visu no Itras biroja puses Vilkinsona kungam. Liels paldies! Tiešām divas dienas, nepilnas divas dienas bijām Rīgā un visu noskaidrojām. Pilnīgi visu. Un es domāju, mani kolēģi, mani ceļabiedri, kuru šobrīd šeit nav, man piekritīs, ka Mums radās vislabākais iespējas par Beraka biroju. Viss notiek eh, visaugstākajā profesionālajā līmenī. Birojs nav liels eh, skaitliskā ziņā, bet viņi eh, ļoti godprātīgi, profesionāli dara savu, savu ļoti sarežģīto, smago darbu, patiešām īsti profesionāļi. Un tas būtiskākais bija tas, ka mēs varējām būt liecinieki tam, kā, kāda ir, ir tā, tā, tā virtuves puse eh, Bereka eh, gadījumā, kādas ir viņu ikdienas darba aizkulises. Mēs tikāmies ar Sebastiānu Serjāno, Bereka eh, direktoru, un arī Nungela kungu, kas, kas eh, drīz nomainīs savu kolēģi vadītāju amatā, un, un viņi izklāstīja mums eh, to, kā, kāds ir viņu skatījums uz, uz lietām. Un arī Mlaslo Ignesu satikām. Viņš ir tieši Rīgas eh, biroja darba vadītājs. Bija ļoti būtiski, ka viņš tur bija uz vietas un uh, Um, par ko tad mēs runājām, diskutējām par uh, to tiesību aktu, kas šobrīd uh, ir projekta stadijā, un konkrētākas aprīses sāks iegūt jūnijā, jūlijā. Un ko tad mēs konstatējām? Ir šis Rīgas birojs un Berek kā tāds. Uh, Kopumā Berek eh, darbojas nevainojami. Viens no lielākajiem sasniegumiem ir tas, ka viņi ir izveidojuši mm, tādu kārtību, sistēmu, kas ļauj viņiem uh, nobalsot par, par ļoti tādiem sarežģītiem, komplicētiem jautājumiem uh, neitrālā, tādā demokrātiskā veidā. Un, un mums bija daudz jautājumu par mm, to, kā viņi vērtē šo komisijas ieceres jaunākos priekšlikumus un viņi, un tur ir šis priekšlikums par tādu divēju sarunu, kaut kādu divjoslu sarunu, uh, paralēlo sarunu vešanas sistēmu, kas ir, kas ir tur tādas neatkarīga, un, un, un mēs pārliecinājāmies, ka to labāk neaiztikt, lai pasargties neietekmētu valstu regulātoru tātad eh, neatkarīgumu. Un es kā referents alaži spēju novērtēt eh, to, kādā līmenī ir, ir, ir, ir darba organizācija, uh, Um, kāda, kāda pasākuma organizācija, un, un ja kaut kas tiek darīts labi un, un teicami, tad, tad to nedrīkst ne mazākajā mērā aiztikt ar, ar kaut kādiem mēģinājumiem kaut ko uzlabot. Un tiešām mums ļoti tādā kompetentā veidā tika sniegta visa mūsu interesējoša informācija, ko, ko noteikti laika gaitā iestrādāšu arī mūsu tekstā. Nu, jā, tik tiešām Tošanovs, kā kungs, jūsu ceļobiedri bija Konstance Krēla un Krišjānis Kariņš. Un kā arī jūs sacījāt, kā, un to mēs turpinām redzēt, kā šī aģentūra darbojas labi. Protams, ir skaidrs, ka atsevišķas lietas ir jāuzlabo, bet arī jūsu veikums eh, ir ļoti labs. Tāpēc vēlreiz vēlos pateikties par iesniegto, eh, eh, sniegto informāciju, sagatavoto atzinumu un turpinām angļu valodu. Um, Tālāk itrets brauciens uz uh, Poliju un Vāciju. Madam Matijas and one, one man, uh, kolīgi Dalunde. Was... Kolēģi, tātad manis nosauktie kolēģi piedalījās kopumā pieci deputāti, kā Bazona Ruīsas kundze. Varbūt jūs varētu īsumā pastāstīt uzrakstīt par braucienu uz Vāciju un Poliju. Mēs būtu ļoti pateicīgi. Muchas gracias, señor presidente. Eh, muy breve, ¿no? En primer lugar. Dievs, priekšsēdētājs, izteikšos ļoti eh, īsi. Šīs apmeklējumā iemesls bija. Um, viens neva, eh, negadījums konkrēti. Mēs apmeklējām Berlīnu, Berlīni un mēs runājām par privātā un valsts sektoru sadarbību, un otrkārt arī mēs vēlējāmies iepazīties ar valsts austrumu daļu un tās dalību programmā eh, apārsnes 2020. Eh, eh, san, eh, sanāks, apmeklējums sākās Berlīnē ar aviācijas rūpnīcas apmeklējumu un šajā rūpnīcā liela uzmanība tiek pievērsta iespējamam CO2 līmeņa samazināšanai. Tāpat mēs apmeklējām uzņēmumu Bombardier, e, kas strādā Vācijā un kas strādā izstrādājot dzelzceļa iekārtas. Uh, Un visos gadījumos runājām par valsts privātās sektora sadarbību, par labāku MBU un universitāšu piesaistīšanu, kā arī sinerģiju ar reģionālajiem fondiem un iegūtajiem rezultātiem, sagatavojot saprašanās eh, memorandus ar uh, dalību valstīm. Tāpat arī e, par, runājām par to, kāda nozīme būs Brexitam, e, par to, kādas ir nacionālās programmas un in, privāto investīciju ciklu nozare. Tāpat arī runājām par tehnoloģiskām prioritātēm. Tas bija pirmajā apmeklējuma dienā. Nākošajā dienā mēs devāmies uz Poliju, uz Lodzas universitātes klīniku taiskaitā, un mēs runājām par nākotni valsts un privātā sektora sadarbībā. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, tā ir nozīmīga veselības aprūpas iniciatīva pasaulē un kas ir ļoti nozīmīga veselības aprūpas sistēmas stiprināšanai. Tā bija pirmā sanāksme, nākošā sanāksme attiecās uz eh, participatīvo politiku un ats Tomēr jānorāda, ka e, šī val, šīs valsts dalības līmenis programmā 2020 ir pārāk zems. Nākošajā sanāksmē mēs tikāmies ar investīcijas e, centra pārstāvjiem un tikāmies ar Polijas universitāšu rektoriem, uzklausījām viņu viedokli. Mēs runājām par programmu sarežģītību To un tika atzīmēts, kā arī programmā pārsnes 2020 ir eh, pagaidām augsts birokrātijas līmenis. Tāpat bija tika runāts par geogrāfisko līdzsvaru un tika runāts par pasākumiem, kā to uzlabot. Tāpat tika runāta par plašāku tīklojumu eh, veidošanu, ekspertu grupu veidošanu un par dalību ietvaru un pamat programmās. E, kā jau es sacīju, mēs runājām par visai e, plaša, e, plašu jautājumu loku. Um, say, you... Paldies! Jūs Uh, bijāt atbildīgi par ziņojumu par apās 2020 vidusposmu pārskatu, un es līdz ar to ceru, ka šis apmeklējums būs bijis visai noderīgs jums, citiem referentiem, un tas pats attiec uz uh, deputātu Tošanovski, kurš arī ir atbildīgs pār jauno Berek regulējumu. Dārgie kolēģi, tagad Rīt mēs tiekamies deviņos ar koordinatoriem un pulksten desmitos sākas balsojums itri komitejā. Kopumā mēs ar lielāko daļu mums tiksimies pulksten desmitos. Paldies!